Mesdames, Messieurs, la séance est ouverte. Labdien, dāmas un kungi, sāksim darbu. Šī ir atklāta sēde, kurā var piedalīties arī Uh, cilvēki, kas nepiedar pie mūsu komitejas, tie, kas ir ieradušies mūsu zālē, ir aicināti apsēsties, ja vien viņiem ir kur apsēsties. Taču visiem, diemžēl, šāda iespēja nav. Tie, kas stāv kājās, lai stāv kājās, taču es gribētu visus aicināt ievērot klusumu, izņemot, protams, tos cilvēkus, kuriem priekšsēdētājs dos vārdu. Šīs pēcpusdienas sēde ir īpaši svarīga. Tā tiek translēta Internetā var vērot šīs sēdes norisi. Eiropas parlamenta budžeta komiteja ir daudz vērotāju uzmanības lokā šobrīd. Tas var būt kā mierinājums tiem, kas ir atgriezušies darbā pārāk agri pēc brīvdienām, pēc vasaras atvaļinājuma. Es gribētu izmantot šo iespēju, lai jūs visus atkal sveiktu ar ierašanos parlamentā šīs vasaras beigās un šī rudens sākumā. Īpaši sirsnīgs sveiciens visiem jaunievēlētajiem deputātiem, kuri eh, sāks eh, šobrīd nodarboties ar mm, Eiropas Savienības budžeta pārskatīšanu pirmoreiz. Mēs sākam uh, savu darbu pirmajā skolas dienā, 1. septembrī, kad Beļģijā arī visi skolas bērni dodas skolām. Uh, Eh, šī diena ir, protams, ārkārtīgi noslogota, un tādēļ es ceru uz jūsu sadarbību. Mēs visi kopā eh, varēsim dot savu ieguldījumu tajā, lai izsmeltu diezgan plašo darbu kārtību. Esat saņēmuši ļoti lielu dokumentu mapi, kā parasti. Ir daudz dokumentu, kas saistīti ar visiem darba kārtības punktiem. Jūs esat saņēmuši kobu news, tātad jaunumu uh, apkopojumu, bez tām ir arī informācijas dienesta piedāvātā dokumentācija. Iekšpolitikas ģenerāla direktorāta uh, dokumenti ir jūsu mapēs, tāpat arī 2006. gada 17. maija starpiestāžu nolīgums, uh, uz kuru pamat mēs izstrādājam budžetu. Es gribētu sirsnīgi sveikt Semetas kungu, kuru mēs uzklausīsim šīs dienas sēdē, jo Semetas kungs ir uh, stājies Eiropas komisāra amatā. Esmu uzaicinājis budžeta kontrolas komitejas priekšsēdētāju, kurš savā vietā ir nosūtījis abus viceprezidentus Libratska kungs un Žanpjēra Odīkungs būs klāt mūsu šīs dienas sēdē kā budžeta komitejas, budžeta kontrols komitejas pārstāvji. Par iepriekšējiem protokoliem. 27. augustā tika parakstīts iepriekšējās sēdes protokols. Tātad to mēs uzskatām par apstiprinātu. Šīs dienas kārtības punkts ir viedokļa apmaiņa ar iecelto komisāru Šemetas kungu. Pēc tam mēs uzklausīsim Lāslo Surjanu, kas ir mūsu referents 2010. gada budžeta projektam. Viņš ir izstrādājis divus darba dokumentus, kas jums visiem ir izdalīti. Pēc tam būs viedokļa apmaiņa arī ar Vladimiru Manku, kas ir referents 2010. gada budžetam tieši Eiropas parlamentam. Es uzaicināju Džani Pitelu, mūsu kolēģi, kurš agrāk budžeta komitejā strādāja, bet vakar vakarā parlamenta birojas viņu iecēla uh, viceprezidenta amatā, kurš ir atbildīgs Eiropas parlamentā tieši par budžetu. Tātad viņš ir speciālists, viņš uh, mūs iepazīstinās ar jauno biroju nostāju, kas gan vēl tikai sāk veidoties, jo jaunais birojs ir izveidojies vakar vakarā. Uh, Pulksten 18.30 sāksies koordinātoru sanāksme. Turpināsim darbu rīt no rīta, pulksten 9. Atkal notiks uzklausīšana. Tajā būs runa par viesuļvētru, kas izpostīja mežus Francijas dienvidrietumos, un tādēļ mēs runāsim par Eiropas Savienības solidaritātes fondu mobilizēšanu. Ir vesela virkne budžeta grozījumu, par kuriem mēs arī rīta runāsim. Darbkārtībā ir paredzēta priekšsādātāja paziņojumi. Tos jūs varat izlasīt mūsu izdevumā Kobu News. Šodien strādājam 19 valodās, tātad ir tulkojums šajās 19 valodās. Cerams, ka katrs deputāts atradīs kādu sev tīkamu un saprotamu valodu. Es jums šeit nenosaukšu visus tos datumus, kur ir minēti kobu ziņās, kā datumi, kad ir jāiesniedz grozījumi dažādiem ziņojumiem. Gribētu jūs aicināt ķerties tūdaļ pie trešā darba kārtības punkta protokola apstiprināšanas sanāksmei, kas notika 23. jūnijā. Tad tikās vecais sasaukums, iepriekšējais parlaments sasaukums. Mūsu pirmā sēde notika 21. jūlijā. Arī šis protokols jums tagad ir izdalīts. Ja jūs neiesniegsiet nekādas iebildes vai komentārs līdz sēdes beigām, tad uzskatīsim abus šos protokols par apstiprinātiem. Un tagad pāriesim pie ceturtā darba kārtības punkta - viedokļu apmaiņa ar iecelto komisāru Alģirdas Gediminas Šemeta. Godātie kolēģi, jūs droši vien atcerēsieties, ka budžeta komisāra no 2004. līdz 2009. gadam bija Lietuvas komisāra Daļa Gribauskaite. skaite Viņa Briselē tiešām uzspodrināja savu reputāciju, kļuva par ārkārtīgi populāru personu Lietuvā un tika ievēlēta par Lietuvas valsts prezidenti. Mēs esam ārkārtīgi gandrīti par to. Lietuvas valdība piedāvāja Šemetas kungu kā aizvietotāju Gribauskaitas kundzes eh, kundz, uh, eh, amatveikšanai. Līdz šim viņš ir bijis finanšu ministrs. Situācija ir nedaudz īpatnēja. Eh, un Šemets kungs nav vienīgais cilvēks, kurš tādējādi kļuva par komisāru. Ir vēl divi citi komisāri, ieceltie komisāri, kas arī rīt piedalīsies līdzīgās viedokļu apmaiņās atbildīgajās parlamentu komitejās, kuras atbild par tiem jautājumiem, kādi portfeļi ir piešķirt šiem komisāriem. Tā mums ir lieliski iespēja novērtēt to, kādu kandidātu dalība valsts ir izvirsījusi un kādu Eiropadome ir apstiprinājusi šim amatam. Tātad Semetas kungs šobrīd ir Gribaus Kaitas kundzes pēctecis, varētu tā teikt, kurš pildīs budžeta komisāra pienākumus līdz šīs komisijas mandāta beigām. Komisārs Kallas jūlī trialoga laikā arī bija pagaidu šo te funkciju izpildītājs. Runa tā tad ir par mandāta beigu posmu šai Eiropas komisijai. Šemets kungam būs jāpiedalās 2010. gada budžeta sarunās. Tika nolēmts, ka nebūs formāla uzklausīšana, kā tas parasti notiek komisijas darbības sākumā vai pirms komisijas darbības uzsākšanas. Mēs šo pasākumu šodien nesaucam par uzklausīšanu, bet gan par viedokļu apmaiņu, kas notiek tādā nelielā, brīvākā atmosfērā. Mēs nosūtījām Šemetas kungam anketu, kurā ir jautājumi, ko prezidenta konference viņam uzdod. Šemets kungs ir iesniedzis savus raktiskās atbildes uz visiem šiem jautājumiem. Un tagad es gribētu aicināt Šemetas kungu uzstāties šeit mūsu priekšā. Viņš varētu pastāstīt par sevi un par to, kā viņš gatavojas pildīt komisāru funkcijas. Kā viņš domā veidot Eiropas komisijas attiecības ar Eiropas parlamentu? Pēc tam Mums būs eh, neilga viedokļa apmaiņa. Vispirms es aicināšu izteikties koordinators, un pēc tam būs brīvā mikrofona procedūra, kurā varēs piedalīties pilnīgi visi mūsu komitejas deputāti, kas vēlas uzdot jautājumus Šemetas kungam. Līdz ar to mans ievads ir beidzies. Tagad aicināšu iecelto komisāru Šmetas kungu. Lūdzu, jūs esat laipni aicināts uh, teikt savu ievadrunu. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. My, uh, uh in... uh, jā, es gribētu teikt, ka esmu uh, bijis pazīstams valsts viesis Lietuvā, un es uh, gribētu izmantot savu dzimto valodu un runāt lietuviski, bet pēc tam, protams, uz jūsu jautājumiem atbildēšu angļu valodā. Uh, Cienījamie klātesošie dāmas un kungi, man ir liels gods piedalīties šajā sanāksmē un iepazīstināt ar sevi. Es zinu, ka jūs esat tieši tautas ievēlēti delegāti, un šajos eh, nevienkāršajos laikos jūs eh, esat izvēlējušies strādāt budžeta komitejā. Tā ir ļoti svarīga joma un eh, ļoti prasa liela atbildība no mums. Jāsaka, ka Eiropa šodien eh, piedzīvo sarežģītu periodu. Mums ir intensīvi jāstriedā pie tā, lai varētu atvesļot savu ekonomiku un palīdzēt tiem, kam tas ir visvairāk nepieciešams. Mums ir jācenšas atvirzīt otrs eh, krīzes vilnis, un tas nozīmē, ka ir jārīkojas nekavējoties. Neatkarīgi no tā, eh, eh, cik mēs esam eh, nodevušies problēmu risināšanai, ir jāatzīst, ka krīze ir ne tikai grūtības vien. Krīze dod mums arī iespējas, kuras ir jāizmanto, jo mēs esam atbildīgi citu vai nākamo pauģu priekšā. Jāsaka, ka mums ir e, jācīnās arī pret klimatu pārmaiņām, jo vēlāk var būt par vēlu. Ir jārealizē arī struktūrāls pārmaiņas, lai nodrošinātu e, attīstību, struktūrētu attīstību nākotnē. Cilvēki to no mums sagaida. Es esmu pārliecināts, ka Eiropas Savienības budžeta mērķis ir mainīt un padarīt Eiropu labāku un es ar savu pieredzi varētu palīdzēt šo mērķi izpildīt. Lielākā daļa no manas dzīves ir veltīts nacionālo uh, reformu veikšanai, un es domāju, ka šī pieredze būs ļoti vērtīga arī Eiropas kontekstā. Es esmu tieši piedalījies Lietuvas integrēšanā Eiropas Savienībā un tādējādi guvis gan teorētisku, gan praktisku pieredzi par uh, politiskiem principiem, institūciju uzbūvi, uh, lēmumu pieņemšanas procesiem, uh, tradīcijām un tā uh, Eiropas kopienā un tā tālāk. Un, uh, Mans darbs ir prasījis no manis, lai es apgūtu Eiropas Savienības budžetu eh, gan no teorētiskās, gan tīri tehniskās puses. Es esmu sācis labāk saprast arī starp institūciju attiecības. Es centīšos eh, cieši un konstruktīvi sadarboties ar Eiropas parlamentu. Eh, pārstāvot savu valsti Eiropadomē, es esmu apgūs arī darba pieredzi tieši padomē, un es domāju, ka tas palīdzēs eh, veikt dažādus kolektīvu rakstura uzdevumus, kas ir saistīti ar eh, lēmumu pieņemšanu institūciju starpā un labāko kompromisu atrašanu. Uh, Eh, kam varētu piekrist visas ieinteresētās puses. 2010. gada budžeta periods būs eh, sarežģīts, eh, un tas ir arī tāds neatliekams uzdevums. Man ir pieredze sarunās, kur ir runa par līdzekļu sadalījumu. Sārunas par 2010. gada budžetu un vienošanās panākšanas būs sarežģīts ne tikai tādēļ, ka ir uh, ka praktiski šis budžets ir ārkārtīgi plašs un visaptverošs, tam ir sarežģīta struktūra, bet jāņem vērā arī tās grūtības, ar kurām šobrīd sastopas dalību valstu, valstu budžeti. Bez tam nedrīkst aizmirst arī par Lisabonas līgumu un tā stāšanos spēkā. Ja tas stāsies spēkā, tādā gadījumā ir jāveic vesela virkne praktisku pasākumu budžeta procesā. Un e, Tas viss praktiski papildinās budžeta procesu un tas noteikti izmainīsies. E, tā kā mainīsies juridiskā vīde, e, tad tieši veselais e, saprāts un fleksibilitāte būs tas, kas būs nepieciešama, lai varētu panākt vēlamo galamērķi un lai mēs nepaliktu bez 2010. gada budžetu ir jāņem vērā, ka ir jānodrošina pēctecība, un tas būtībā būs tāds liels pārbaudījums visām institūcijām un liecinās par to uh, politisko briedumu. Es esmu pārliecināts, ka mēs, uh, eh, same, ka mēs atradīsim risinājumus. Uh, faktiski tas ir vienīgais pareizais uh, veids, kā mēs varam rīkoties šobrīd. Mums ir jāsastopas ar izaicinājumiem, ko izraisa krīze, un Eiropai ir tiešām vajadzīgas labas ziņas. Ir nepieciešama uh, ekonomiskā uh, stabilitāte, ko likt pretī ekonomiskajai uh, nestabilitātei, ar ko mēs sastopamies. Un Eiropas Savienības institūcijas ir tieši tās, kam ir jāpārāk jāpierāda, ka tās ir vienotas un ka tās ir spējīgas pieņemt konstruktīvus lēmumus. Tas ir pirmais. Otrkārt, šī vienošanās izveidos eh, finansiālos pamatus Eiropas Savienības politiskajām prioritātēm. Mēs esam dzirdējuši dažādus optimistiskus atskaits no dažām valstīm un dažiem ekonomikas, dažām ekonomikas nozarēm, taču, manuprāt, ekonomikas lejupslīde joprojām ir tas, par ko satrauc Eiropas Savienības pilsoņi. Uh, augstā publicētajā pētījumā uh, ir lasāms, ka pilsoņus satrauc uh, stabilitātes trūkums, bezdarbs vai arī draudi zaudēt darbu, sociālā nedrošība. Un līdz ar to uh, lielās grūtībās nonāk arī publiskais uh, finans, fi, publiskās finanses dalība valstīs un daudzām uh, valdībām Eiropā. Tas sagadā pamatīgs galvas sāps. Un šajos apstākļos uh, reālās ekonomikas stimulēšana ir neapšābām viens no vissvarīgākajiem mērķiem, eh, lai nodrošinātu stabilu budžetu nākotnē. Eh, protams, ka mums ir jāceras, ka mums ir izstrādāts ekonomikas atvesaļošanas plāns Eiropas Savienībā, un tā galvenais uzdevums ir eh, nodrošināt, lai mēs nodrošinātu ekonomikas augšupē pēc iespējas ātrāk, un veicināt ekonomisko attīstību. Vēl vairāk, lai budžets pildītu savu misiju, mums ir jānodrošina tas, ka Eiropā uh, teorētiskās iespējas, ko paredz budžets, ir jāpārvērš praktiskā rīcībā. Un es domāju, ka mums ir ne tikai jāvirzās uz mērķiem, bet no otras puses tāpat laikā ir jācenšas uh, kontrolēt uh, stingrāk to, uh, cik veiksmīgi un pilnīgi dalība valstis un saņēmēji dalība valstīs spēja absorbēt Eiropas Savienības piešķirto finansējumu. Mums ir vajadzīgs budžetārais atbalsts eh, tūlīt pat un nekavējoties tajās vietās, eh, kurās pašlaik klājas visgrūtāk. Mēs nedrīkstam šo procesu vilkt garumā, un tādēļ ir jāpātrina šis process, kā līdzekļi nokļūt kļūst no Briseles tur, kur projekti tiek realizēti. Es domāju, ka mums ir iespējas pātrināt šos procesus, un tādēļ es darīšu visu, lai tas tā notiktu, un lai finanšu eh, mehānisms darbotos ef pietiekami efektīvi. Vēl vairāk, es eh, esmu pārliecināts, ka mums ir neizmantotas rezerves un mēs eh, varam uzlabot finanšu eh, regulas normas. Mēs varam tās atvieglot, tāpat laikā nodrošinot līdzsvarotu finansiālu uh, disciplīnu, atbildību, caurskatāmību un tāpat laikā vienkāršību. Runājot par struktūru fondiem, ir jāatvieglo nosacījumi eh, par eh, palīdzības piešķiršanu. Man ir prieks eh, apgalvot, ka es jau esmu atradus virkni liederīgu risinājumu Lietuvā, un tas būs mans mērķis, tos censties iedzīvināt arī Eiropas Savienībā, tad, kad strādāšu komisijā. Iespēja uh, palīdzēt Eiropas Savienības budžeta reformai. E, tas ir tiešām unikāls uzdevums, un tam ir vēsturiska nozīme. Es domāju, ka man ir liels gods e, šajā, šajā procesā piedalīties. Es vienmēr esmu bijis pārliecināts pārmaiņu atbalstītājs. Es vienmēr esmu bijis pārliecināts, ka tas, dos, ka tas pievienos, dos pievienoto vērtību. Un jāsaka, ka ir jāizvairas no tādas kļūdainas ideoloģijas, uh, lai um, mēs to varētu saskaņot ar uh, kopienas ideāliem kā tādiem. Uh, tāda tūredzība politiskā jomā es esmu samaksājis un es esmu saņēmis, vai arī es gribu dabūt atpakaļ to, kas ir mans. Es domāju, ka šāda ideoloģija ir jāizstāj ar tādu standartizētu budžeta izvērtēšanu. Ekonomiskā izaugsme un darba radīšana, eh, energoapgādes drošība, atbilde klimata pārmaiņām. Es domāju, ka šie ir vissvarīgākie jautājumi, kas mums ir jārisina, tad, kad debatējam par budžeta reformām, un tam būtu jābūt eh, mūsu prioritātei. Runājot par budžeta uh, ieņēmumu struktūru, uh, Eh, ir jāizveido caurskatāma kontribūcija vai iemaksu sistēma. Līdz šim tā bija ļoti sarežģīta ar visādiem labojumiem, korekcijām, uh, atmaksām eh, un tā tālāk. Mums ir jāizveido tāds elastīgs maksāšanas mehānisms, mainās pasaule un arī mums ir jāmainās. Tātad domājot par to, mums ir jādomā par tādu budžetu, kas spēj reaģēt uz eh, strauji mainīgo vidi un vajadzībām. Tas ir faktiski ir mūsu vienīgais instruments, kas ir mūsu rokās. Uh, Eh, budžeta reformām ir jābūt visaptverošām, un mums ir jābūt pietiekoši daudz laikam, lai mm, varētu izdiskutēt visus svarīgākos jautājumus attiecībā uz Eiropas Savienības finanšu sistēmu. Es esmu gatavs konstruktīvai un atklātai sadarbībai, kas balstās uz savstarpēju e, izpratni, ar, un esmu gatavs sadarboties ar Eiropas parlamentu par svarīgākiem jautājumiem, protams, īpaši ar budžeta komiteju, jo galu galā e, tas nav tikai budžeta jautājums vien, bet te ir runa par visu Eiropas nākotni, un es ceru, ka šodienas sanāksme un tikšanās ir labs sākums eh, šādam eh, attiecību turpinājumam nākotnē. Paldies! Bien, je vous remercie de ce texte euh, qui était bref, mais qui... Liels paldies, turpin priekšsēdētājs. Tas bija tāds uh, ātrs pārskats, bet jūs tajā pašā laikā iepazīstinājāt arī ar savu darbības plānu. Un kā jau pirms tam teicu, es uh, došu vārdu jebkuram koordinatoram, kas vēlēsies izteikties. Šurien kungs izskatās, ka viņš ļoti vēlas izteikties lūdzu. Well, oh, patient, nē, nē, es esmu ļoti patie, pacietīgs uh, priekšsēdētāji kungs. Es arī izmantošu savu dzimto valodu, lai izteiktos jo es domāju, ka tās ir jebkura Eiropiešu pamattiesības, eh, ņemot vērā Eiropas Savienības iestāžu uzbūvi. Protams, eh, es vēlējos uzteikt arī jūs par eh, jūsu dzimtās valodas izmantošanu, un tagad pāriešu uz ungāru valodu. Liels paldies! Es vēlējos uzsvērt ieceltā komisāra viedokli, ka mums vajadzētu padomāt par iemesliem un arī par uh, mūsu darbības pamatojumu. Tā kā es esmu 2010. gada budžeta referents, tas eh, nozīmē jaunas uzdevums, un lai veikt jaunos uzdevums, ir nepieciešama arī jauna resursu veidi. Mūsu komitejā Šūrjana kungs eh, runātais tiek pārtraukts ir problēma ar franču tulkojumu. Tulkojums franču valodā ir patiešām izcils, bet izskatās, ka ir kādi blakus trokšņi fonā un šķiet tie ir dzirdam arī no portugāļu kabīnes. Varbūt, ka Johans Sebastians Bachs eh, šeit kaut kur spēlē telpā un mēs eh, dzirdam ērģeles fonā. Nu labi, eh, saka runātājs, es varu turpināt, vai es drīkst turpināt? Én azt remélem, hogy a... Voilà, c'est réparé, ça marche. Merci. Vai tagad viss uh, strādā labi vai nav nekādu tehnisko traucējumu? Tā tad ceru, ka komisārs mums būs ļoti nozīmīgs sadarbības partneris, lai varētu sameklēt jaunus resursus jaunajiem pienākumiem un uzdevumiem. Tālāk, ja mēs runājam par energoapgādes drošību, es vēlējos uh, it sevišķi pasvītrot šo jautājumu, un es domāju, ka Eiropas parlamentā mēs visi esam vienas prātis, vajadzētu būt labākai sadarbībai ar komisiju arī šajā jomā. Tāpat jūs minējāt kādu ārkārtīgi interesantu tematu Un eh, tas ir ar tādu nākotnes dimensiju iezīmēts, proti runājot par eh, caurskatāmāku eh, procedūru noris, ja mēs runājam par budžeta izpildi. Komisijai nākotnē nācās saskarties ar šādām parādībām, un es domāju, ka nākotnē, protams, viņiem arī no tā neizdosies izvairīties, un Eiropas parlaments vēlētos redzēt konkrētus rezultātus. Mēs esam runājuši par jauniem resursiem, par jauniem ienākumu avotiem, bet mums vajadzētu padomāt arī par reāliem taustāmiem rezultātiem. Jūs teicāt, ka ir jāmeklē ātri reakcijas mehānismi daudzos jautājumos, un tas varētu būt viens no galvenajiem problēma jautājumiem, kas parlamentam būtu jārisina. Protams, tas ir nozīmīgi pilnīgi jebkurai Eiropas Savienības institūcijai. Uh, lai varētu pēc iespējas ātrāk rēģēt uz jaunajiem izaicinājumiem. Mums ir jāuzlabo situācija un jebkur līdzekļi, lai to uzlabot, patiešām būtu uzteikšanas vērti. Es ceru, ka jūs mums piedāvāsiet konkrēts labs rezultāts. Vēlējos jūs uzteikt par dzimtās valodas izmantošanu savas prezentācijas laikā. Un arī par to, ka izmantojāt citas valodas, lai nodrošinātu tiešu saziņu ar klausītājiem. Bet es domāju, ka ir ļoti labi, ka mēs varam izmantot dzimto valodu un vēlējos arī apsveikt Slovāku kolēģis viņu valsts svētkos, kas ir šodien. Très bien. Merci, chers collègues. Nous nous associons. Paldies. Mēs arī vēlētos apsveikt Slovāku kolēģis valsts svētkos. Es domāju, Šemets kungs saprata ka, lai varētu labāk sadarboties ar Šurjan kungu, viņam ir jāiemācās ungāru valodu. Ferma kungs lūdzu vārdu. Paldies, priekšsēdētāji. Es esmu Johans Ferns, esmu Zviedrijas deputāts, esmu ievēlēts sociāldemokrātu eh, grupā un arī darbojos budžeta komitejā. Šemets kungs, man ir liels prieks jūs redzēt Eiropas parlamentā. Prot, Protams, eh, jūsu mandāts pagaidām ir eh, izsniegts tikai uz dažiem mēnešiem. Uh, bet eh, tajā pašā laikā mums nevajadzētu izvairīties no politisku jautājumu uzdošanas. Es esmu iepazinies ar jūsu rakstiskajām atbildēm, dažādiem jautājumiem arī iepazinos ar jūsu CV. Es domāju, tas ir patiešām iespaidīgs. Jūs esat ekonoms pēc izglītības, esat bijis arī finanšu ministrs. Nu, jā, es domāju, ka labāk, ko labāk vēlēties, eh, nav iespējams. Bet labi, tagad pāriesim pie jautājumiem. Jums nav daudz laika un ir ļoti būtiski jautājumi, kas ir jārisina. Pirmkārt, 2010. gada budžets. Jūs pateicāt, ka Eiropas Eiropas Savienībai ir jācīnās pret ekonomisko krīzi un tas jādara aktīvi. Protams, ir arī šis Eiropas Savienības um, ekonomikas atvesarošanas plāns, tāds konjunktūras plāns, bet tā, uh, tam nav pietiekama finansiālā seguma. Tādēļ budžeta uh, sarunās mums jāpaturprātā, ka joprojām pietrūks 4,2 miljārda eiro, lai varētu finansēt daudzas nozīmīgas programmas un vai jūs jau esat sākuši domāt par to, no kurienes piesaistīt finansējumu šo programmu uh, finansēšanai un kā var atrisināt problēmas, kas joprojām pastāv, piemēram, ņemot vērā arī. Uh, uh to, kas norisinājās kādreiz ministru padomē un arī jūsu uh, priekšgājēji, iepriekšējā komisāra tur uh, sastapās bieži vien ar lielu pretestību. Mums, protams, ir nepieciešama risinājuma, jāpadomā arī par mikrofinanciālo atbalstu un tālāk. Ja mēs runājam par darbību ilgākā laika posmā, jūs jau runājat par tādu vidusposmu, pār, vidusposmu pārskatu attiecībā uz finanšu plānu, un Eiropas parlaments tieši pirms vasaras atvaļinājuma laika pieņēma Raimera Bēgas kunga ziņojumu par vidusposma pārskatu. Tādēļ vajadzētu paklausīties, kāda ir jūsu nostādne šajā jautājumā. Gribauskaits kundze jau bija visai tālu pavirzījusies jautājumu risinājumā un jau arī iesniedz konkrētu priekšlikumu. Parlaments jau vairākas reizes uzsvēra, ka joprojām pastāv uh, dažādi deficīti un trūkumi finansējot ārpolitiku ceturtajā kategorijā, nepietiek arī elastības instrumentu, jo projām eh, rodas eh, dažādas problēmas, mums nav pietiekams finansējums tehnoloģiju institūtam, arī pārtiks nekaitīgumu iestādēji, un es domāju, ka jūs varētu varbūt nu kaut nelielu pārskatu sniegt attiecībā uz paredzēto laika grafiku, un arī par to, vai komisija varētu reāli izstrādāt konkrētu priekšlikumu attiecībā uz vidusposmu pārskatu. Varbūt jūs varētu mums jau jau piedāvāt kaut kādas konkrētas taustāms risinājums un arī eh, runāt par eh, saturiskajām prioritātēm. Lielas paldies, godātajam kolēģim. Nākamais koordinātors Savadors Garīga, lūdzu. Nu, es tā. Nēsot klāt viņa zālē. Nu, nekas, tad aicināsim nākamā runātāja Jensens kundze, lūdzu, uz tos jautājumus. Tak, herr Formand. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Es esmu ALDE grupas koordinātora un pirmkārt es gribētu pateikties ieceltajam komisāram par ierašanos mūsu komitejas sēdē šodien. Lielas paldies arī par viņu ievadu. Manuprāt, jūsu izklāstītās idejas ir ļoti konstruktīvas. Mani visvairāk interesē tie jautājumi, kurus jau pieminēja iepriekšējie runātāji, proti elastība Eiropas Savienības budžetā. Tas, manuprāt, ir ārkārtīgi būtisks, ārkārtīgi aktuāls jautājums. Pēdējo gadu laikā mēs vērojam, kā Eiropas komisija eh, arī ar Barozo kungu priekšgalā vēlējās pēc iespējas operatīvi reaģēt tādos gadījumos, kad kaut kur bija nepieciešams palīdzēt It īpaši šajā pārmaiņu brīdī, kad pasaules ekonomika pārdzīvo pārmaiņas, tas nevienmēr izrādījās iespējams. Šobrīd Eiropas Savienības budžets nav pietiekami elastīgs. Tas ir elastīgs, tad, ja mēs runājam par daudzgadīgām programmām, taču tad, ja notiek kaut kas negaidīts, neplānots, ir gandrīz neiespējami konstruktīvi rēģēt. Mēs gribētu dzirdēt, ko jūs domājat darīt attiecībā uz budžeta elastību. 2010. gadā, teiksim, kā mēs varētu atrast līdzekļus, lai uzsāktu visus tos enerģētikas projektus, piemēram, par kuriem visi ir viensprāts, ka tie ir ļoti noderīgi, ļoti vajadzīgi projekti. Jaunais uh, Kyoto protokola turpinājums arī visiem patīk un šķiet simpātisks, taču kā Eiropas Savienības budžetā varētu konkrēti uh, Uh, parādīt šīs prioritātes, no kurienes mēs varētu ņemt līdzekļus. Uz šo jautājumu pagaidām neesmu saņēmusi no jums atbildi. Mums ir zināmas problēmas arī Eiropas Savienības ārpolitikā. Bieži vien ir dažādi atgadījumi tādos reģionos kā Palestīna, piemēram. Kā mēs varētu labāk finansēt miera procesu tuvējos austrumos? Gribētu zināt, kādi ir jūsu tālākie mērķi. Katru gadu, kā tāds pārsteigums, nāk tas, ka kaut kas notiek, kaut kur ir vajadzīgi līdzekļi, kaut kur vajadzīgs finanses, bet mēs nezinām, kur tās ņemt, mums nav šādu rezervju. Tālāk, godātais komisāra kungs, gribētu dzirdēt jūs domas arī šādā jautājumā. Ko jūs domājat par Lisabonas līgumu ieviešanu? Mums šobrīd ir vienošanās par 2010. gada budžetu. Tā ir tapusi saskaņā ar vecajiem noteikumiem un ir gandrīz vai panākta. Mēs eh, nevaram mainīt noteikumus šobrīd, taču no 2010. gada janvāra šie noteikumi būs jāmaina. Būs jauns process, jauni spēles noteikumi Komisārkungs, kādus soļus jūs spērsiet šī rudens laikā, lai mēs varētu atrisināt šo pārmaiņu situāciju? Kā Lisabonas līguma pieņemšana ietekmēs budžeta procedūru? Un vai jums jau galvā ir kāds kalendārs, saskaņā ar kuru jūs eh, domājat rīkoties? Paldies! Paldies, Annai Elga Tripel, lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Es arī izmantošu savu dzimto valodu. Sākotnēji vēlējos pateikties ieceltajam komisāram par prezentāciju. Un, protams, jūs diez vai izbrīnīs tas, ka man kā zaļo grupas koordinatorei uh, Eh, šķiet interesants jautājums, kā varētu pārvarēt finanšu krīzi, tajā pašā laikā ņemot vērā arī klimata pārmaiņu mestos izaicinājumus. Protams, es saprotu, ka dalību valstu valdības 27 valstīs eh, ir norūpējušās par šo jautājumu, es vismaz tā ceru, un, protams, tas atrodas arī mūsu budžeta eh, darba kārtībā. Tātad, kāda ir iespējamā eh, plānošana, ko jūs uh, esat paredzējis darīt nākamo mēnešu laikā? Es tagad neprasīšu par nākamajiem pieciem gadiem. Un uh, kādas izskatās 2010. gada budžeta, budžeta prioritātes? Un, ja mēs runājam par struktūra fondu līdzekļu izmantojumu un 2010. gada budžeta plānošanu, vai jūs vēlētos pamēģināt, uh, varbūt to iekrāsot tādā ekoloģiskākā tonī? Uh, ja runājam, piemēram, par ilgspējīgu ēku sanāciju un ilgspējīgu enerģētikas politiku. Vai jūs arī redzat iespējas 2010. gada budžetā veikt arī šādas eh, ekoloģiskas korekcijas? Un tāpat eh, man interesē arī lauksaimniecības politika, ja es nopietni uztveru jūsu vārdus, proti uh, Eh, mēģināt sasaistīt krīzes risinājumu arī ar klimata pārmaiņu izaicinājumiem, ko tas nozīmē attiecībā uz lauksaimniecību un kā jūs varētu darboties mērtiecīgāk, lai varētu arī ražot bioenerģiju eh, radot tādas elektrostacijas, ko, piemēram, varētu darbināt ar lauksaimniecības produktiem. Un eh, jūs tāpat teicāt, ka nedrīkst zaudēt laiku, ņemot vērā izaicinājumu nopietnību. Tādēļ vēlējos pavaicāt, vai, uh, konce vai tā koncepcija, par ko mēs runājām, zaļie, runājot par 2010. gada budžetu, vai jūs esat gatavs nākamajā gadā izdot vairāk naudas? Uh, izpētēji un eh, attīstībai, it sevišķi runājot arī par studentu apmācību un apmaiņas programmām, par Erasmus programmām, jo viņiem arī ir jābūt gataviem jaunajiem izaicinājumiem darba tirgu un jāpadomā arī par jauniem produktiem, ja mēs vēlamies būt konkurētspējīgi gan nacionālajos, gan starptautiskajos tirgos, jo pagaidām šī iespēja neizstās visai liela, jo, piemēram, Ķīnā pietrūkst eh, vidas aizsardzības tehnoloģiju, un es domāju, ka mēs varētu būt tādi kā pionieri, piedāvāt jaunus produktus, produktus vispasaules tirgū. Paldies! Merci bien, cher Helga. Paldies, Helga! Koordināri ir atgriezušies lieliskā formā pēc atvaļinājuma. Gribētu atgādināt klātesošajiem, kā noritēs tālākā diskusija. Šemets kungam ir jāizpilda mandāta beigu posms šajā Eiropas komisijā. Iespējams, ka viņu aicinās par komisāru arī jaunajā kolēģijā. Ja tas tā būs, tad tajā brīdī mēs organizēsim īstu uzklausīšanas procedūru Šemetas kungam. Šobrīd viņam ir tikai jāpabeidz gribaus skaitas kundzes uzsāktais darbs. Jāpiedalās samierināšanās procedūrā starp parlamentu un padomi 2010. gada budžeta izstrādē. Daži kolēģi sāk uzdot Šemets kungam jautājumus par to, kāda būs viņa tālākā budžeta politika. Tad, ja viņam nākamo desmit gadu laikā būs jāpārvalda Eiropas Savienības budžets, kurš ir 300 miljārdu eiro vērts, protams, man nav šaubu par to, ka Šemets kungam ir savs viedoklis šajā jautājumā, taču es gribētu aicināt jūs uzdot jautājumus par tuvāko nākotni. Pēdējais koordinators, kurš uzdos jautājumus, ir Portas kungs. Lūdzu, labprāt, dod jums vārdu. Obrigado, eh, senhor presidente, eu eh, manter-me-ei. Eh... Paldies, priekšsādātāja kungs. Es eh, runāšu tikai par 2010. gada budžetu un zinu, ka komisārs neatrodas tajā pašā vienkāršākajā situācijā, jo viņam ir eh, jāmēģina ielikt, ielikt jau uh, braucošā vilcienā. Es zinu, ka komisārs ļoti labi risinās uh, budžeta jautājumus un mēģinās tos skatīt kopsakarībā ar ekonomikas un finanšu krīzi. Tādēļ vajadzētu arī atminēties, ka mums ir jābūt pietiekami ambicioziem un uh, tādā veidā arī jāizstrādā savu priekšlikumi. Uh, bet man zināmā mērā rodas grūtības aplūkojot 2010. gada priekšlikumu, ja mēs padomājam par to, kur rast visu finansējumu. Protams, ir jāievēro arī secīguma princips, bet zināmā mērā mēs šeit nebijām paredzējuši finanšu un ekonomiskās krīzes dziļās sekas. Uh, Es domāju, ka mūsu valstīs eh, finanšu krīze ir atstājusi patiešām dziļus robus un ietekmējusi cilvēku dzīves lielos apmēros. Mums patiešām ir ļoti daudz jādara, lai varētu kaut ko turpināt un virzīties uz priekšu ar mūsu jauno budžetu. Ja mēs runājam par konkrētām ekonomikas un arī jauninājumu programmām, mēs šeit redzam. Uh, to, ka mums ir jāraida konkrēts signāls kā Eiropas parlamenta deputātiem. Eiropas Savienība atrodas arī krīzes dekpunktā, un mums ir jāmēģina risināt arī sociālā krīze, jo tas skar pilnīgi visus. Mums ir kaut kas jādara gan sociālajā jomā, gan nodarbinātības jomā, un tur eh, pagaidām ir 0,5% pieaugums. Tas nozīmē, ka uh, nav uh, nekādas konkrētas izaugsmes, un uh, to pašu mēs vērojam arī uh, paraugoties uz cenām. Tas varbūt nav tas pareizākais signāls, ko mēs varētu raidīt. Un visi atzīst, ka krīze ir vispasaules krīze, tā ir skārus pilnīgi visus. Uh, gan Eiropas Savienība, gan arī citas valstis, un mums vajadzētu palīdzēt cilvēkiem no tās izkļūt. Un um, krīzes sekas ietekmēs mūs visus vēl ilgi. Man rodas grūtības saprast to, kādā veidā Eiropas Savienība kā globāls spēlētājs veidojot jauno budžetu, varētu mēģināt šos izaicinājumus pievarēt un uh, iz, izskaust esošos deficītus. Ja man tagad būtu jāizsakās, ka Eiropas Savienības pilsonim es šeit saskatu vēl vairāk pretrunu, e, vēlējos pieskarties vēl kādam jautājumam. Un tas, zināmā mērā, ir saistīts ar komisijas pilnvarām. Ja mēs runājam par administratīvajām izmaksām, 2,1% ir pieaugums, kas ir uh, nozīmēts institūciju uh, finansējumam attiecībā uz uh, komisiju, tas ir pat vēl mazāks skaitlis, un es īstenībā vēlētos, lai visas Eiropas Savienības institūcijas, it sevišķi ņemot vērā pašreizējo kontekstu, lai visas trīs institūcijas ieguldītu pūles un varētu uh, paredzēt arī lielāku finansējumu Eiropas komisijai, ne tikai citām institūcijām. Es vēlējos dzirdēt jūsu redzējumu. Es domāju, ka Eiropas parlamenta deputātiem ir aktīvāk jāstrādā pie Eiropas parlamenta finansējuma, un īstenībā tur nav tādas finansējuma sadaļas, kas būtu neatliekams šajos grūtajos laikos. Paldies! Paldies godētiem kolēģim! Es nezinu, vai Semets kungs atbildēs uz jūsu pēdējo jautājumu jo līdz šim esam izmantojuši džentlmeņu novienošanos starp iestādēm. Taču jūsu izteiciens bija ārkārtīgi tāds spēcīgs. Mēs noteikti varēsim to vēlreiz uzklausīt tad, kad vēlāk runāsim par parlamentu budžetu 2010. gadā ģenerāla sekretāra klātbūtnēm. Salvadors Garīgi ir parādījies zālē, kamēr mēs šeit runājam. Viņš man lūdz vārdu. Viņš uz brīdi bija izgājis, bet eh, tagad ir atkal atgriezies. Salvador, vai tu gribi uzdot savu jautājumu? Kā koordinators lūdzu. Gracias, presidente. Muy brevemente, porque mis colegas han expresado. Ties priekšsēdētāji, Faktiski mani kolēģi jau eh, ir pauduši gandrīz visas tās idejas, ar kurām es arī vēlējos nākt klajā. Es vēlējos eh, pateikties Čamets e, kungam, un e, es domāju, ka vēl detalizētāk varbūt pašlaik nevajadzētu šos jautājumus tagad izskatīt, jo tiez vai Čamets e, kungs varēs pilnīgi detalizēt uz visiem šiem jautājumiem atbildēt. Bet jāsaka, ka Viņš ir pievērsies eh, praktiski visām tām svarīgākajām jomām, kuras parlaments ir deklarējis kā tādas, kurām mēs ļoti cieši sekosim. Un jāsaka, ka ir uzteicami eh, viņa eh, sadarbības centieni ar budžeta komiteju īpaši pēdējā laikā. Es domāju, ka ir svarīgi tagad paskaidrot šo neatbilstību starp sarežģīto ekonomisko uh, situāciju Eiropas ekonomikā no vienas puses un ar nespēju vienoties ar padomi. Uh, attiecīgi rīkoties šajā situācijā. Jā, mēs dzirdējām no komisāra kandidāta tātad eh, šos te uh, ieteikums, ka ir nepieciešama lielāks, eh, lielāka caurskatāmība, eh, vienkāršošana dažādiem finanšu procesiem un tā tālāk. Un mēs ceram, ka viņam arī izdosies pārliecināt Eiropas padomi par nepieciešamību ievērot finansiālo disciplīnu. Un eh, atsaucoties uz to, ko sacīja apvienoto kreiso grupas koordinators, uh, Galu galā mums šobrīd ir budžets, kurā ir vairāk vajadzību un vēlmju eh, nekā līdzekļu, un ja mēs eh, to aplūkojam no budžeta elastības viedokļa, tad jāsaka, ka šī elastība tiešām ir nepieciešama budžeta pārskata laikā. Es saprotu, ka varbūt tagad ir par ātru par to runāt, taču eh, es gribētu sacīt, ka svarīgākais, teiksim, sadarbības, um, svarīgākā sadarbības joma ar šo komiteju būs tieši budžeta pārskata plāns, un mēs ar lielu nepacietību to gaidām, un to gaida arī uh, padome. Es uzskatu, ka jūs būsiet ļoti svarīgs komisārs. Paldies, Salvador. Paldies, Salvador. Visi komisāri ir uzdevuši jautājumus. Eh, brīvajā mikrofonā pieteicās runāt seši kolēģi, kurus es pierakstīju, un ar to es gribētu arī noslēgt jautātāju sarakstu. Došu vārdu pirmkārt eh, Liberatska kungam, kurš pārstāv budžeta kontrolas komiteju, pēc tam jautās Rāmers Bēga, Palecka kungs, Ingeborgi Gresle, Godmaņa kungs un eh, Odī kungs. Līdz ar to gribētu arī noslēgt runātāju sarakstu. Lūdzu, dod vārdu tūlīt pat eh, budžeta kontrolas komitejas eh, priekšsēdētāja vietniekam Libratska kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Šķiet, ka Šemets kungs mums piedāvā ārkārtīgi plašu programmu Vai jūs stāsieties šajā amatā uz diviem vai trim mēnešiem, vai arī uz vairāku mandātu laiku Eiropas komisijā? Laika grafiks man interesē, taču priekšsēdētāja kungs, es negribētu šeit kavēt pārāk daudz klātsošo laiku, eh, prātojot par to. Budžeta kontrolas komiteja vēlētos redzēt zinām līdzsvaru starp budžeta programmēšanas daļu un nepieciešamība ieviest lielāku elastību. No otras puses, mums būtu nepieciešams arī tāds ziņojums, kas ir pieņemams budžeta kontrolas komitejai. Ir vesela virkne notikumu, kas pagātnē ir radījuši problēmas un grūtības. Nu, pirmkārt, disciplīna šī vārda formālajā nozīmē. kā arī izdevumu apguvas izvērtēšana. Atcerieties, ka es šeit izsakos kā budžeta kontrolas komitejas pārstāvs. Agrāk esam pieredzējuši tādus gadījumus, ka izdevumi ir izdoti, taču neviens nevar mums paskaidrot, vai ar tiem ir panākti tie mērķi, kuriem šie izdevumi bija paredzēti. Ir ļoti daudz tādu jomu, kurās mēs īsti nezinām, kas ir noticis ar izdotajiem līdzekļiem. Nu, piemēram, palīdzības sniegšana Irākai, Eiropas attīstības fonds un vēl citas jomas. Mums ir zināmas šaubas par izdevumu mērtiecību arī citās jomās. Komisāra kungs, mēs gribētu, lai būtu labāks līdzsvars starp plānošanu un atskaiti par budžeta izpildi. Bez tam es gribētu redzēt arī labāku sadarbību ar revīzijas palātu. Revīzijas palāta e, pasaka mums, kāda var būt kļūda robeža. Tā bieži vien tiek pārsniegta, un ļoti bieži mēs nevaram saņemt informāciju no komisijas, kādēļ tieši šī te kļūda robeža tiek pārsniegta. Kādi ir tie iemesli, kāpēc ir šādi pārkāpumi? Mums ir nepieciešama lielāka caurskatāmība. Tālāk pāris vārdos par vienkāršošanu. Es sveicu vienkāršošanas pasākums Šemets kungs, taču ir jāņem vērā, ka ir vienkāršošana un ir pārspīlēta vienkāršošana. Ir dažas ļoti delikātas izdevumu jomas. Tur varbūt ir nepieciešama procedūra vienkāršošana, taču tāpat laikā ir nepieciešama arī caurskatāmība. Un šeit atkal es runāju kā budžeta kontrolas komitejas pārstāvs. Šemets kungs, es vēlreiz gribētu jūs sveikt ar ļoti veiksmīgo karjeru. Paldies arī par to programmu, ko jūs mums prezentējāt šodien ievadrunā un iesniedzāt rakstiski. Es tiešām ceru, ka budžeta kontrolas komitejā mēs varēsim ar jums ļoti labi sadarboties nākotnē. Paldies, priekšsādātāji! Paldies viceprezidenta kungam Raimers Bēga, nākamais runātājs. Eh. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlējos pieskarties diviem tematiem. Eh, Šemets kungs, jūs minējāt savu darbošanos Lietuvas finanšu ministra amatā un teicāt, ka bijāt ļoti aktīvs, runājot arī par uh, Eh, struktūru eh, vienkāršošanu un procedūru vienkāršanu, vienkāršošanu un pēdējo mēnešu laikā parlamentā mēs ļoti intensīvi apspriedāmies par struktūru fonda līdzekļu, sociālā fonda līdzekļu labāku, vienkāršāku izmantošanu un konstatējām, ka ir ļoti liela kavēšanās īstenojot fondu līdzekļus daudzās dalību valstīs kā jaunais ieceltais komisārs, cik nopietni jūs uztverat šos uzdevumus un kopīgi ar jūs kolēģiem, kas ir atbildīgi par eh, citām jomām, ar visām kopīgi eh, atbildīgajām ģenerāldirekcijām, jūs varētu panākt eh, visu programmu īstenošanas vienkāršošanu un padomāt arī par attiecīgo finanšālo segumu, ņemot vērā jauno darbības laiku, jauno uh, sasaukumu. Jādomā arī par to, ko teica liberāts Piņevska kungs par budžeta kontroli. Ja mēs runājam par dažādām programmām, bieži vien ir tādas sistēmiskas kļūdas, kas ir radušās ņemot vērā īstenošanas sarežģītību. Un bieži vien arī Eiropas parlaments šeit nav tāds gluži nevainīgs runājot par dažādām uzklausīšanām, kas ir notikušas pirmajā 2009. gada pusgadā, Dažas ģenerāla direkcijas īsti nav sapratušas, ka mums ir jādarbojas pēc iespējas ātrāk, ka komisijai ir jādarbojas ātrāk. Un es šeit runāju ļoti vaļsirdīgi, un bieži vien dalību valstīs, ņemot vērā visu pasākumu procedūru sarežģītību, īstenošana novilcinās. Cik nopietni jūs uztverat šos uzdevumus kā jaunais komisārs, kas ir atbildīgs arī par budžetu? Otrs temats, kam pieskārās arī jau vairāk kolēģi, 31. martā eh, bija rezolūcijas priekšlikums, tas tika arī pieņemts, attiecās uz vidusposmu pārskatu, un šajā rezolūcijas priekšlikumā mēs runājam par to, ka ikgadējā budžeta procedūrā mums ir jāparedz arī jaunie izaicinājumi, tādā veidā nodrošināt augstāku elastitā, elastības līmeni un jāpadomā arī par jaunu priekšlikumu iesniegšanu. Uh, Tādā veidā mēs varētu varbūt izskaust esošos trūkums, kas joprojām ir sastopam, plānojot finanses nākamajiem gadiem, un tajā pašā laikā varētu e, e pagarināt priekšlikumu iesniegšanas termiņu finanšu plānam un nodrošināt spēcīgāku leģitimitāti piecu gadu laikā komisāra kungs, kāds jums eh, šķiet jūsu kalendārs vai pašreizējā komisija, un eh, jūs, protams, arī būsiet atbildīgs par saviem uzdevumiem, vai pašreizējā komisija varēs jau izstrādāt jaunus priekšlikumus, vai tas eh, tiks uzsākts jaunās komisijas sasaukuma laikā, un ko jūs domājat par iepriekš pieņemtajiem parlamentu lēmumiem, un ko jūs esat paredzējis izdarīt līdz 2009. gada beigām. Uh, ko mēs varētu pārbaudīt, ņemot vērā arī iestāžu nolīgumu, vai tiks izstrādāti jauni priekšlikumi, un vai šie priekšlikumi būs tādi tehniskāki vai vairāk politiskas dabas. Priekšsēdētā kungs, es saprotu, ka varbūt uzdodu daudz jautājumus attiecībā uz pēdējo tēmatu, bet jārunā arī par tādas secīgumu ievērošanu. Uh, Un jauns uh, amatā apstiprināts uh, budžeta komisārs, protams, viņam ir ārkārtīgi daudz jādara, bet viņam arī ir uh, jāveic zināma ietekme uz atbildīgajiem dienestiem, jo, protams, viņi turpina strādāt, viņi izstrādā jaunus priekšlikumus, un es vēlējos arī uh, uzzināt komisāru viedokli, jo tas patiešām ir ārkārtīgi saistoši. Paldies! Merci, uh, Raimer. Paldies, Raimeram! Palecka kungs, lūdzu! Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsādātāji. Godātais ieceltais komisāra kungs, es gribētu novēlēt jums veiksmi šajā amatā brīdī, kas ir tik smags Eiropas ekonomikai un finanšu sektoram. Gribētu uzdot jautājumu dzimtajā lietuviešu valodā par situāciju Lietuvā. Pagājušā gada beigās Lietuvas jaunievēlētais parlaments un jaunais ministru kabinets, kurā jūs darbojāties, noturēja ārkārtas sēdi. Parlaments noturēja ārkārtas sēdi, tā ievilkās visu cauru nakti un tika pieņemti lēmumi par nodokļu celšanu Lietuvā. Protams, situācija nemainījās vienas nakts laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas. Nākamajā šī gada ceturksnī Lietuvas IKP saruka gandrīz vai par 20%. Diemžēl. Vai jūs šobrīd saskatāt kādas kļūdas vai trūkums tajās reformās, kas ir ieviestas Lietuvā, un vai jūs domājat, ka ir veids, kā izvairīties no līdzīgu kļūdu pieļau, pieļaušanas Eiropas mērogā? Paldies! Liels paldies Palecka kungam! Šis jautājums gan drīzāk ir jāuzdod bijušajam finanšu ministram, nevis nākamajam komisaram. Nākamā jautātā Ingeborg Gres. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es vēlējos varbūt nedaudz paturpināt to, ko jau minēja Bēgas kungs, proti par uh, budžeta disciplīnu. 2008. gadā kon budžeta kontrolas uh, eh, Komiteja pieņēma jaunus priekšlikumus, komisija tos pārņēma, bet viņi tos pārņēma tādā mērā, lai tikai varētu vienkāršot savu darbu, bet mēs vēlējāmies, lai budžetu būtu vieglāk arī izmantot. Šie priekšlikumi mums tika uh, atdot atpakaļ. Ko jūs varētu darīt, lai veikt nepieciešamās reformas, lai Eiropas finansējums eh, gala patērētājiem, tā izmantotājiem būtu vieglāk izmantojums un lai visas procedūras būtu vienkāršotas? Tālāk Ja mēs runājam par Eiropas Savienības aizvien tādu plašāko uzdevumu lauciņu, mums jārunā arī par attīstības palīdzību, par attīstību attīstības valstīm. Protams, Eiropas Savienībai nesamazinās uzdevumu skaits, un tas nozīmē arī jaunus instrumentus un mehānismus. Kādi ir jūsu priekšlikumi, ja mēs runājam par ārējo palīdzību, attīstības palīdzību, vai šeit tiks izstrādāt konkrēti priekšlikumi, piedāvājumi, jo ņemot vērā līdzšinējos komisijas izteikumus, man tā šķita visai atturīgi atbildīgi šajā jautājumā. Tālāk eh, jūs eh, pats minējāt to, ka esat uh, gatavs kaut ko darīt lietas labā, lai visu vienkāršotu un padarītu caurskatāmāku. Tādēļ vēlējos dzirdēt jūsu domas, bet viens no lielākajiem soļiem, protams, būtu vienkāršot budžeta procedūru un visus uh, atsevišķos veicamos soļus šajā kontekstā jādomā par to, ka attiecībā uz struktūra fondu līdzekļu izmantojumu ir arī atsevišķi specifiski noteikumi. Vai mēs varētu tos padarīt vienkāršākus, vai varētu tos eh, ierakstīt tādā kā budžeta rokas grāmatā, vai ir eh, iespējams šeit kaut ko varbūt arī apkopot, padarīt vienotāku, tas patiešām būtu ārkārtīgi liels solis uz priekšu. Un vēl, kam es vēlējos pievērsties, Eh, budžeta komiteja jau vairākus gadus no komisijas 30. aprīlī eh, pieprasa analīzes, eh, ko īsti ir paveikuši komisijas darbinieki. Analīzēs mēs redzam, ka vairāk par 50% ir darbojušies administratīvajā jomā. Es domāju, varbūt mēs varētu šeit veikt zināmas secinājumus, nu, un jāpadomā arī par to, ko dara pārējie 50% darbinieku. Mums vajadzētu uzdot jautājumu, kā norisinās īstenošana, Eiropas Savienības tiesību īstenošana dalību valstīs Kāda ir bijusi attīstība, kādas ir bijušas tendences, vai jūs šeit neko neesat darījuši, vai jūs esat paredzējuši arī turpmāk darboties tādā pašā veidā, vai esat gatavi ieviest pārmaiņas? Uh, Ja mēs runājam par budžeta komitejas lēmumu pieņemšanu, pēdējā sasaukuma laikā mums uh, Eiropas parlamentā atrodas sporta klubs, un uh, tā remontam ir paredzēta 1,5 miljonu eiro. Budžeta eh, komiteja teica, ka tas varbūt nav tas pats steidzamākais jautājums, un kas tagad notiek? Viņi laikā nesalaboja sporta klubu, mēs uh, vēlamies uzzināt, kas tagad notiks, vai viņi var šo naudu paturēt vai nē. Paldies! Paldies! Uz šo pēdējo jautājumu tiešām ir jāatrod atbildi pirms sāks nākamās olimpiskās spēles. Godmaņa kungs lūdzu. Kolēģis Godmanis ir lūdzu vārdu. Sisnīgs, eh, sisnīgi pateicību priekšsēdētāji kungs. Eh, es gribētu izteikt eh, pateicību un abrīnu Šemets kungam, kam ir tā drosme uzņemties amatu Man patiesībā sakot, ir trīs lietas tikai, ko es gribētu teikt. Strasbūrā, Strasbūrā Eiropa parlamenta atklā, nu, atklāšanas sēdē Frederiks Reinfelds uh, pateica vienu reizi, kas nav īpaši populāri, kad ir pienācis laiks skatīt arī publiskās finanses dalību valstīm. un pakāpeniski atgriezties pie finanšu stabilizācijas nosacījuma Māstrīs kritērijiem. Pat labam mēs esam situācijā, kad Eiropas, Eiropas dalību valstu deficīti pieaug. Un tāpēc man faktiski ir tikai viens jautājums sākumā. Vai šemets, kāda ir Šemets kunga attieksme pret to, ka kad arī dodot zinām simbolisku signālu dalību valstīm? Arī Eiropas komisija varētu izskatīt savu budžeta izdevumu daļu samazināšanu. Un otrs jautājums ir jautājums par attieksmi pret nodokļiem. Jo pat labam ir iespējas katrai valstī mēģināt risināt savus krīzes jautājumus patstāvīga valodokļa lietām. kas, protams, izraisa disproporciju valstīs. Eiropas saimnībā. Un trešais jautājums man attiecībā ir, tas varbūt no budžeta komisijas jautājums, tomēr tas ir saistīts Tas ir jautājums attiecībā par to, kā varētu atstāt iespaidu uz arī kopējo budžeta attīstību dažādā politika attiecībā uz nacionālo valūtu kursiem valstīs. Un Eiropas centrālās bankas un arī citu institūciju palīdzību, lai šos kursus uzturētu. Un nu, pēdējais jautājums ir ļoti svarīgi. Ja Lisabonas līgums tiek pieņemts, vai Šemats kungam ir jau iestrādes, vai ir kāda palīdzība no Gribalskauts kundzes? Kad būs jāpārslēdzās uz citu procedūru, lai varētu uh, acīm redzot, eh, pārejas vai interim budžeta veidā, lai mēs varētu adaptēties Lisabonas līgumam. Jo pagaidām es saprotu, ka mēs gatavojam desmitā gadu budžetu pēc vecā principa. Paldies. Oui, merci, eh, mon cher collègue. Paldies, godātiem kolēģim. Par šo pēdējo jautājumu gribētu godmaņu kungam teikt, godmaņu kungs, tāpat arī citi jaunie kolēģi, gribētu jums teikt sakojošo. Par šo pēdējo jautājumu, ko jūs pieminējāt. Tātad gribēju teikt sakojošo. Pagājušā gada pavasarī visas trīs iestādes vienojās par to, ka sagatavos un pieņems 2010. gada budžetu, neņemot vērā to, kas notiks ar Lisabonas līgumu. Tātad pēc veciem noteikumiem. Kāpēc? Pirmkārt, mēs nevaram zināt, kas notiks tālāk. Otrakārt, mēs nedrīkstam radīt iespēju tām valstīm, kas nav ratificējušas līgumu, piemēram, īrijai, ka mēs uzskatām, ka referendums jau noticis, Lisabonas līgums pieņems un jau stājas spēkā. Tātad. Ministru padomu pirmajā lasīmā pieņem budžeta priekšlikumu 2010. gadam saskaņā ar vecajiem noteikumiem, un mēs par to spriedīsim tagad. Lisabonas līgums nav ņemts spēkā. Vairums no mums cer, ka Lisabonas līgums stāsies spēkā ar nākamā gada sākumu. Ja tas tiešām tā notiks, tad mums būs nepieciešams vēl papildus budžets. Cerams, ka Šemets kungs izteiks savu viedokli par šo situāciju. Pēdējais runātājs ir Žans Piers Odī, budžeta kontrolas komitejas otrais viceprezidents. Lūdzu, vārds jums. Paldies, paldies priekšsēdētāj kungs. Es gribētu sveikt komisāru ar izvirzīšanu šim amatam. Man ir trīs jautājumi. Pirmkārt, ko jūs domājat par budžeta izpildes kvalitāti? Un par pārdomu procesu, kas notiek budžeta kontrolas komitejā. Jau trīs gadus revīzijas palāta sniedz negatīvu atzinumu par budžeta izpildi. Otrs jautājums ir tehniskākas dabas. Konsolidētais budžets 2008. gada 30. decembrī uzrāda parādus pret Eiropas Savienības personālu. Uh, pensijas tie 37 miljārdi eiro. Mēs šos parādus nepiedzenam dalību valstīm. Tas nerada ļoti labu priekšstatu pār mūsu uh, grāmatvedības praksi. Uh, Eiropas parlaments savulaik nobalsoja par rezolūciju, kurā pieprasa šo, šīs te situācijas izpēti. Un pēdējais jautājums komisāru kungam. Mums ir iespēja izpētīt Eiropas Savienības investīciju kapacitāti. Izrādās, ka tā ir zema. Tajā brīdī, kad mums ir nepieciešams palīdzēt Eiropas ekonomikai, dot tādu kā grūdienu, mēs neesam spējīgi to darīt. Eiropas investīcija banka uzskata, ka mēs nedarām pietiekam daudz. Ar lielo balsu vairākumu mēs pieņēmām rezolūciju, kurā pieprasām izpēti, kas paredzētu atsevišķas budžeta iedaļas izveidi. budžeta iedaļa, kura būtu trīs kura būtu vairāk miljardu eiro vērta, no kuras varētu, piemēram, sekt tādas programmas kā Galileo, kas ir 3 miljardu eiro vērta. Vai jūs domājat, ka būtu iespējams pirmkārt rast politisko konsensusu un pēc tam radīt šādu atsevišķu uh, ieguldījumu vai investīciju projektu budžeta līniju? Paldies par jautājumu! Un tagad dosim vārdu uh, komisāram. Viņam ir īsts brīdis, lai atbildētu uz kādiem 120 jautājumiem, manuprāt. Komisārkungs, jūs varat grupēt jautājumus. Spriežot pēc jautājumiem, deputātu jūs ļoti augstu vērtē, jo uzskata, ka jūs varat atbildēt tiešām uz ārkārtīgi dziļiem un specifiskiem jautājumiem. Komisārkungs, es došu vārdu jums. Uh, thank you very much, Mr. Chairman. Uh... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Protams, esmu ārkārtīgi pagodināts atbildēt uz tik garu jautājumu sarakstu. Protams, daži deputāti pilnīgi pareizi norādīja, ka es šobrīd tieku iecelts komisāram amatā tikai uz īsu brīdi, uz šīs komisijas, komitejas, komisijas pastāvēšanas laiku līdz 31. oktobrim. Bet tas nenozīmē, ka Eiropas komisija šobrīd neko nedara. Tā var nākt klajā ar priekšlikumiem un risināt tās problēmas, kas izskanēja jūsu jautājumos. Mums ir ļoti svarīgs kontinuitātes princips vai pēctecības princips. Viena komisija pārņem lietas no iepriekšējās komisijas. Atbildot uz jūsu jautājumiem. Protams, es nevaru šobrīd paredzēt, vai konkrēts soļus spērs šī komisija vai nākamā. Šobrīd situācija institucionāli ir diezgan sarežģīta. Daudz jautājumu vēl ir neatbildēti. Mēs nezinām, kā notikuma attīstīsies tālāk. Es, protams, pievērsīšu uzmanību tiem, jaut, tiem jautājumiem, kas izskanēja jūsu jautājumos, strādājot komisijā. Domāju, ka daudz no šiem jautājumiem tiešām prioritāri. Manuprāt, pirmais jautājums, kas šeit izskanēja, ir saistīts, vai pirmais jautājuma lokus ir saistīts ar 2010. gadu budžetu. Pirmkārt par procedūrām. Pilnībā piekrītu tam, ko šeit teica priekšsēdētājs. Eiropas komisija uzskata, ka procedūras 2010. gada budžeta izstrādē ir jānovad līdz galam saskaņā ar noteikumiem, kas ir bijuši spēkā līdz šim. Ir grūti iedomāties, ka mēs varētu mainīt procedūru budžeta pieņemšanas gaitā. Tas būtu tāpat kā spēles noteikumu mainīšana futbola spēles vidū uz golfa noteikumiem. Tas būtu ļoti neērti visiem spēlētājiem. Tālāk par budžeta izmēru. Un par deputātu viedokļiem. Godātais referents to pieminēja savā jautājumā. Viņš runāja par jaunām vajadzībām. Pirmkārt, gribētu izteikt savu dziļo un patieso nožēlu par budžeta samazinājumu, ko mēs vērojam pirmajā budžeta veidošanas posmā. Šeit es runāju par padomus veiktajiem samazinājumiem pirmajā lasījumā. Samazinājumi ir skāruši gan saistību apropriācijas, gan arī maksājuma apropriācijas. Šajā ļoti sarežģītajā ekonomikas situācijā samazinājumiem būtu bijis jābūt pieticīgākiem nekā tie ir. Eiropas komisija stingri aizstāv savu sākotnējo priekšlikumu, ko mēs redzam sākotnējā budžeta projektā. Komisija turpinās aizstāvēt savu sākotnējo priekšlikumu. Mēs šobrīd izstrādājam grozījumu vēstuli sākotnējiem budžeta projektam. Rīt notiks pārunas par šo priekšlikumu. Konkrēt runāsim par izdevumiem ceturtajā kategorijā. kolēģijas sēdē notiks šīs pārunas, un mēs piedāvāsim ļoti konkrētus līdzekļu apjomus ceturtajā kategorijā. Oktobrī mēs, kā parasti, iesniegsim tradicionālo grozījumu vēstuli attiecībā uz lauksaimniecības izdevumiem. Saskaņā ar jaunāko informāciju izdevumu lauksaimniecības sektorā šo te izdevumu apguve iespējams būs daudz labāk nekā iepriekšējos gados. tikai vienkopības sektorā līdzekļu apguve ir bijis zemāka nekā paredzēts šogad. Šobrīd gan vēl ir pāragri dot jums konkrētus skaitļus par to, kā tiek apgūta līdzekļu lauksaimniecībā. Kā jau teicu, grozījumu vēstuli mēs iesniegsim oktobrī. Līdz ar to es varu pāriet pie nākamā punkta, pie Eiropas ekonomiskas atvesļošanās plāna izdevumiem. Ir taisnība, sākotnējā budžeta projektā nav iekļauts nav iekļauti 2,4 miljārdi eiro, kas ir nepieciešami, lai finansētu šo Eiropas ekonomikas atvesļošanas plānu. Mēs šobrīd strādājam pie priekšlikuma. Un viens no priekšlikumiem ir samazināt lauksaimniecības izdevumus un pievērst šos līdzekļus Eiropas ekonomikas atvesaļošanas plānam. Tāpat arī mēs pārskatām izdevumus platjoslas interneta ieviešanā. Ir arī citas jomas, kurās mēs šobrīd saskatām iespēju pārspēlēt resursus no vienas jomas uz citu. Tas mums palīdzēs sameklēt šos 2,4 miljardus eiro Eiropas ekonomikas atvesļošanas plānam jo dalību valstu pārstāvi vienojas par šo ekonomikas atvesļošanas plānu. Tā ir viena no galvenajām prioritātēm Eiropas komisijai. Darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai pildītu šo apņemšanos. Mēs nāksim klajā ar priekšlikumu samierināšanās procedūrai, kas notiks novembrī. Godātie deputāti uzdeva daudz jautājumus par struktūru fondiem, par procedūru vienkāršošanu struktūru fonda apguvēju. Kā jūs zināt, Eiropas komisija jau ir veikusi būtiskus pasākumus ar mērķi vienkāršot struktūru fondu piešķiršanas procedūru. Var minēt piemēru. Lielākajiem projektiem mēs piedāvājam vienkāršošanu. Eiropas komisija ir pieņēmusi lēmumu, ka finansējums lielākajiem projektiem nav jāiesniedz Eiropas komisijai sākotnējiem apstiprinājumam. Ir novērsti daži no šķēršļiem, kas pastāvēja lielu projektu finansēšanai dalību valstīs. Manuprāt, ļoti svarīgi uzsvērt, ka 22. jūlijā Eiropas komisija nāca klajā ar priekšlikumu par Eiropas sociālo fondu. Vairums no jums iespējams zina, ka šis priekšlikums paredz iespēju simtprocentīgi visus sociālā fonda izdevumus finansēt no Eiropas Savienības budžeta, neparedzot nekādu līdzfinansējumu no dalību valstīm. Runa ir par 2009. un 2010. gadu. Ja šis priekšlikums tiks apstiprināts gan padomē, gan parlamentā, tad tā būs vēl tāda, tas būs papildus stimuls sociālās jomas sakārtošanai. Tas ir īpaši svarīgi šobrīd, kad pieaug bezdarbs, tādējādi radot lielas problēmas. Es domāju, ka šis priekšlikums ir ļoti laba atbilde patreizajai situācijai tas pilnībā iekļaujas mūsu plašākai programmai, kā apkarot bezdarbu. Tālāk par citām prioritārajām jomām, tādām kā klimata pārmaiņas, ārpolitika, enerģētikas jomas finansēšana zināmā mērā jau pieskāros dažiem no šiem jautājumiem. Šobrīd mēs strādājam pie klimata pārmaiņu jautājumu. Drīzumā nāksim klajā ar priekšlikumu šajā jomā. Protams, mums jāskatās uz šo jautājumu plašāk. Viens, viena lieta ir sameklēt resursus, lai finansētu 2010. gada budžetu, taču mums ir jāskatās arī tālāk. Šogad notiks Kopenhāgenes konference. Un es domāju, ka līdz ar Kyoto protokolu pagarināšanu mums būs ļoti liels pieprasījums pēc dažādu programmu finansēšanas. Es jau pieminēju savā ievadrunā, ka klimata pārmaiņu jautājumi Eiropas Savienībai ir tiešām ļoti liela prioritāte. Par prioritāti to uzskata arī Eiropas komisija. Un es domāju, ka mēs nāksim klajā ar konkrētiem priekšlikumiem šajā jomā. Tagad es gribētu pievērsties citai tēmai, par ko šeit bija runa. Runājot par budžetu pārskatīšanu. Un te nu man būtu jāsaka, ka mana situācija nav vienkārša. Jo Šī komisija ir tiešām apņēmības pilna, nāk klajā ar priekšlikumu līdz gada beigām attiecībā uz budžeta pārskatu. Kā tas arī ir ierakstīts eh, mūsu mandātā. Un es jau strādāju pie galvenajām prioritātēm budžeta pārskata veidošanai, ņemot vērā pēctecību. Nu, un šobrīd varbūt nav pat tik svarīgi, kura komisija tad nāks klajā ar šo priekšlikumu, bet ir svarīgi, ka tas vispār nāks klajā un ka parlaments ar to varēs iepazīties un arī dzen padome. Uh, Un uh, mēs domājam, ka mums vajadzētu šo plānu veidot pietiekami ambiciozu. Šim budžeta priekšlikumam vajadzētu būt budžeta pārskata priekšlikumam vajadzētu būt pietiekami ambiciozam. Un ir ļoti svarīgi vienoties arī ar pamat principiem, kas ar to ir saistīti. Un tāds visaptverošs eh, princips un galvenais princips, protams, ir pievienotā vērtība Eiropai, Un visi mēs, protams, un ja mēs visi par šo uh, principu esam viensprātis, tad, protams, būs daudz vieglāk virzīties uz priekšu, uh, lai vienotos par pārējiem priekšlikumiem un pārējiem pamat principiem, kas ir saistīti ar budžetu. Manuprāt, tie ir resursu uh, koncentrēšana prioritārijām jomām. Runājot par valūtām, iespējams, ka šeit ir pārāk daudz dažādu programmu Katra no tām, protams, var būt sava veida prioritāte, bet mums vajadzētu Eiropas līmenī koncentrēties uz galvenajām prioritātēm, kuras patiešām dod pievienoto vērtību Eiropai, un es šeit jau tās minēju, jo tieši Šīs manis minētās prioritātes ir tās, eh, kuras ir iekļaujamas budžeta reformā, un eh, tie ir jautājumi, kas ir saistīti ar ilgspējīgu attīstību, ar darba vietām, eh, klimatu pārmaiņu problēmu risināšanu, nodarbinātību un tā tālāk. Es domāju, es ceru, ka mēs spēsim koncentrēties uz šiem svarīgākajām jomām un uh, mēs spēsim piešķirt daudz, uh, tādā gadījumā mēs spēsim izdalīt daudz vairāk līdzekļus tieši šīm prioritārajām jomām. Uh, vēl viens no pamatprincipiem, kas attiec uz budžeta pārskatīšanu, manuprāt, ir lielāks elastības panākšana. Uh, šajā te daudzgadu uh, budžeta sistēmā ir jā, jārod šīs iespējas veidot uh, budžetu daudz elastīgāku, lai to varētu pie, pielāgot uh, vajadzībām, kuras mainās, jo Eiropas sastopas ar dažādām pārmaiņām, uz kurām nepieciešams reaģēt. Eh, vēl viens tāds pamatprincips budžeta pārskatīšanai, manuprāt, ir arī vienkāršošana. Un šeit tieši finansējuma saņemšanas vienkāršošana. Un eh, ar to es varbūt atbildu arī budžeta kontrolas komitejas kolēģa, cienījumā kolēģi uzdotajam jautājumam. Protams, ka viņam ir taisnība attiecībā uz to, ka vienkāršošanai ir jābūt saskaņotai. Ar labas pārvaldības principiem, saprātīgas pārvaldības principiem. un mums ir ļoti uzmanīgi jāpiedāvā konkrētie pasākumi, eh, kas ir saistīti ar vienkāršošanu. Bet es domāju, ka. ir eh, jau vesela virkne eh, priekšlikumu, pie kuriem tiek strādāts, un kas ir tieši saistīti ar vienkāršošanu, ar budžeta procedūras vienkāršošanu. Un šeit es vienkārši varētu minēt dažus piemērus, kā teiksim, vienas pieturas aģentūras principa ieviešana, piemēram, dokumentu iesniegšanai un izskatīšanai, tātad tas um, vienkāršotu un atvieglotu procedūras, kas ir eh, jāievēro un jāpilda saņēmējiem. Uh, Eh, ir arī citi jautājumi, kas ir saistīti ar vienkāršošanu, kas ir saistīti ar plašāku uh, dažādu elementu izmantošanu, piemēram, vidējām izmaksām, eh, vienreizēju līdzekļu izmaksu, uh, tās kopējās summas apmērā, tālāk procedūru vienkāršošana pašas budžeta procedūras vienkāršošanu. Un es domāju, ka mums vajadzētu arī atgriezties pie eh, pieļaujamās kļūda, tātad pieļaujamās kļūdas riska principu ievērošanas, jo uh, revīzijas palātā faktiski ļauj uh, mums uh, tātad noteikt uh, tādu zināmu sakarību starp budžeta ieviešanas efektivitāti un izmaksām, kas ir saistītas ar kontroli un budžeta tādu izpildes uh, kontroli. Un visbeidzot, runājot par budžeta pārskatu, pārskatīšanu, Protams, šeit atkal paceļas pašu resursu jautājums, pašu līdzekļu jautājums, un tas, protams, būs darba kārtībā. Un es domāju, ka mēs ar lielu debaterēs iepazīsimies ar ziņojumiem, ko godāmais priekšstādātā kungs ir uh, izstrādājis par šo tēmu. Un, protams, ka mums vajadzēs uh, šo jautājumu risināt. Un es domāju, ka šeit ir jābūt šim godīgum, taisnīgum, caurspīdīgum principam vismaz svarīgākajos elementos Un es domāju, ka mums eh, vajadzēs eh, piestrādāt pie jautājumiem, kas ir saistīti ar dažādām korektīvām darbībām, iemaks, tātad um, atlai, atlaidēm un tā tālāk. Tātad par to, kā veidot, eh, kā strādāt ar šīs sistēmām, kā tās pārveidot un pamazām varbūt no tām atteikties. Tātad pašu resursu puse no vienas puses un tā tad izdevuma daļa no otras puses. Es zinu, ka šeit panākt vienošanos ir diezgan sarežģīti tieši par šiem jautājumiem. Tas tā pavisam īsi par budžeta pārskatīšanu un kā es jau sacīju, komisija ir apņēmības pilna uh, sagatavot šo priekšlikumu līdz gada beigām, kā tas ir noteikts. Tālāk, runājot par starpiestāžu nolīgumu, man dienest jau strādā pie ziņojuma. un iespējams, ka šodien vēl ir pāragri sniegt kaut kādus konkrētus viedokļus par ziņojumu un iespējamiem priekšlikumiem attiecībā uz starpiestāžu nolīgumu, bet komisija ir apņēmības pilna Uh, sagatavot šo ziņojumu līdz gada beigām. Tieši tā, kā tas ir mūsu uh, mandātā ierakstīts, tātad mūsu darba uzdevumos. Questions uh, related uh, Uh, uh, runājot par administratīvajiem izdevumiem, ir, ir arī tādas sadaļas. Uh, tālāk runājot par, un par dar, runājot arī par darbiniekiem, es gribētu atgādināt cienējumais locekļiem, ka komisija ir apņēmusies nepalielināt eh, darbinieku skaitu līdz 2013. Eh, gadam, eh, pieņemot, ka nebūs nekādas tādas ievērojamas pārmaiņas jārealizē institūciju uzbūvē un administrīvo resursu, resursi, tātad izdevuma administrīvām lietām, uh, budžeta uh, provizoriskajā projektā paredz pavisam nelielu pieaugumu. Un pirmajā lasījumā padomē, padome arī vairāk vai mazāk piekrita tam, ka komisijas priekšlikums par administratīvajiem izdevumiem šī brīdī ir pieņemams, tas ir būtisks un mm, arī šie te palielinājumi patiešām ir visai mēreni. Tālāk, runājot par darbinieku skrīningu, es zinu, ka parlaments nāca klajā ar priekšlikumiem samazināt administratīvo un atbalsta darbinieku skaitu par 20%. Pašlaik šīs darbinieku kategorijas ir uh, eh, 30% no, no visiem strādā, komisijā strādājošajiem un samazinās. Un komisija realizē tādu politiku, ka Tad, kad notiek izmaiņas un eh, tad, kad eh, kādi darbinieki atstāja eh, administrāciju, tad mēs tos aizstājam ar operatīviem darbiniekiem, un beigu beigās operatīvo darbinieku skaits palielināsies, un administratīvo darbinieku skaits samazināsies. Uh, and on this uh, sports uh, center, specific sports. Tālāk runājot par šo te īpašo jautājumu par sporta centru. Nu, man nav vienkārši mm, zināt, tātad man nav šīs informācijas par katru budžeta posteni, bet runājot par šo konkrēto jautājumu, situācija ir tāda ka ir paredzēti šie te 1,5 miljoni eiro. Tie pašlaik ir iesaldēti komisijas kontā, nav pārskaitīti parlamentam. Un jūlijā tika saņemta vēstule no parlamenta, kurā bija teikts, ka šie līdzekļi netiks izmantoti sporta centra paplašināšanai, un komisijai bija jāpieņem jauns lēmums par to, kā tad šos te 1,5 miljonus izmantot. Un tas ir Kalaskunga priekšlikums un principā Tātad viņa darbiniekiem būtu jāprasa, kādiem, teiksim, sociālajiem mērķiem varētu izmantot šos te līdzekļus. Un es domāju, ka ļoti drīz mēs arī saņemsim atbildu šo jautājumu. Es esmu aizņēmis krietni daudz jūsu laika, bet bija arī jautājumi, kas vairāk saistījās par tādiem vispār politiskiem jautājumiem piemēram, manā valstī, es pavisam īsi varētu sacīt, ka politika, kas tika realizēta Lietuvā, ko es arī pats realizēju, to atbalstīja gan Eiropas komisija mm, tajā laikā, un to atbalstīja arī starptautiskais valūta. Un es personīgi uzskatu, ka ieviestie pasākumi valstī, kur es tiešām pazīstu vislabāk, bija nepieciešami, lai varētu saglabāt eh, makroekonomikas stabilitāti un eh, sa eh, saglabāt arī fiskālo situāciju, situāciju ar nodokļiem stabilu. Some... Tik uzdot daudz jautājumu, un iespējams eh, visiem es nepaspēju pieskārties. Un, eh, ja jūs man tos atgādināt, varbūt mēģināt tos atbildēt. Paldies! Très bien, merci beaucoup, monsieur le. Liels paldies komisārkungam! Šobrīd esam pārējais periodā. Šī pārēja ir gan politiska, gan institucionāla un visādā ziņā ļoti sarežģīta Eiropas Savienībai. Dzīvojam brīdī, kad mūsu valstis ir piemeklējusi vismagākā ekonomiskā krīze ļoti ilgā laika posmā. Tādēļ mūsu loma ir gan ļoti svarīga, gan arī ļoti grūta Mēs pēc jūsu atbildēm spriedām par to, ka jūs apzināties pilnībā gan situāciju, gan arī savu lomu. Jūs esat bijis atbildīgs par finanšu situāciju savā valstī, Lietuvā, un ļoti labi zinat, cik smags var būt krīzes. Es kā šīs budžeta komitejas priekšsēdētājs gribētu vienkārši uzsvērt to, ka vai nu mums būs spēkā Lisabonas līgums vai nebūs. Eh, bet Kopš Romas līguma stāšanās spēkā Eiropas komisija vienmēr ir bijusi viena no trim Eiropas Savienības iestādēm. Un tā ir vienlīdzīga ar abām pārējām galvenajām iestādēm. Eiropas komisijai ir ļoti oriģināla loma tajā pašā laikā. Bez Eiropas komisijas esamības mums nekad nebūtu bijusi Eiropas Savienība, mums būtu vienkārši komerciāla nolīguma. Eiropas komisija ir Eiropas komisāra kolēģija un ir priekšsēdētājs, Eiropas komisijas prezidents un atsevišķi komisāri. Viņiem visiem ir jāuzvedas kā šīs iestādes pārstāvjiem. Viņi nevar būt vienkārši ministru padomas sekretariāts. Kādēļ es to saku? Tādēļ, ka šī piezīme mums ir bijusi jāizsaka gan Barozo eh, komisijai, gan arī atsevišķiem komisāriem. Budžeta komisija Eiropas parlamentā vēlas, lai ik viens komisārs apzinātos šo būtisko lomu, kas tam tiek piešķirta. Tas ir nepieciešams, lai Eiropas Savienība labi varētu funkcionēt. Eiropas komisija nevar būt pakļauta ne padomē, ne parlamentam. Eiropas komisijai ir pilnībā jāuzņem sava atbildības nasta. Es saprotu, ka jūs, Šemets kungs, pilnībā apzināties to. Jūs šeit ierodaties ar savu pieredzi un tanīpat laikā ar svaigu aci, ar svaigu skatījumu. Līdz ar to jūs mums ļoti palīdzēsiet tikt vaļā no dažiem nelāgiem paradumiem, jūs palīdzēsiet mums tikt vaļā no atsevišķām anomālijām, kas šokē novērotājus, kas nāk no ārpuses, bet mūs pašus vairs ne, jo mēs paši esam pieraduši pie situācijas. Nu, piemēram, ir atsevišķas budžeta līnijas, kurās ir kaut kādi maksājumi, kurus mēs nekad neapgūstam. Atsevišķās jomās maksājuma apgūve ir ļoti vāja. Šajā krīzes periodā tas nav pieņemams. Greslis kundze jau savā uzstāšanās laikā teica, ka finanšu noteikumi brīžiem ir atšķirīgi un neatbilst mūsu situācijai. Mēs nevaram efektīvi rīkoties. Tas ir tikai prieks juristiem, ka tiek radītas šādas situācijas, bet veselīgi domājušiem politiķiem nē. Šobrīd krīzes situācijā mēs nevaram tādu luksus atļauties. Šemets kungs, mēs priecājamies, ka jūs apliecinājāt, ka esat gatavs pilnībā informēt mūs par to, kas notiek komisijā. Ja priekšsādātājs nolēms pārskatīt finanšu perspektīvu, tad jūs arī mūs informēsiet par to. Ja viss notiks pēc plāna pēc vairākām nedēļām. Mums būs jāsāk gatavoties jaunās procedūras ieviešanai no jaunā gada. Tā ir Lisabonas procedūra. Tā būs pilnīgi jauna sistēma, kas skars ikvienu iestādi. Mēs katrs diskrēti kā strādājam, jo šobrīd mēs nevaram steigties notikumiem pa priekšu un paredzēt, kas notiks īrijā vai kur citur. Taču, ja viss notiks tā, kā mēs to vēlētos, tad uh, vēstures rats griezīsies daudz ātrāk nekā līdz šim. Mēs redzēsim, kas būs cilvēki, kas atbildēs par budžetu komisijā un padomē nākotnē. Taču mums, kas nodarbojas ar šiem jautājumiem šobrīd, ir jāveic sagatavošanās darbs. Nedrīkstam zaudēt nedienu, jo ir tiešām ļoti liela iespējamība, ka Lisabonas līgums stāsies spēkā no 2010. gada 1. janvāra. Šemets kungs, gribētu jums pateikties par šo lielisko viedokļu apmaiņu. Gribētu aicināt zāziņus jūs pavadīt līdz eh, zāles izējai. Mēs ceram jūs pavisam drīz redzēt atkal atgriežamies šajā komitejā, eh, tajā brīdī, kad jūs būsiet jau apstiprināti šajā amatā. Gribētu vēl norādīt, ka pēc šīs viedokļa apmaiņas saskaņā ar procedūru mēs izstrādāsim novērtu, novērtējumu vēstuli. To es parakstīšu kā komisijas priekšsēdētājs. Mēs nosūtīsim šo vēstuli parlamentu prezidentam, un pēc tam parlamentu prezidents nosūtīs vēstuli Barozu kungam, uh, kurā būs uh, Eiropas parlamenta atbildīgo komiteju viedokļi par tām kandidatūrām vai tiem komisāriem, kurus Eiropas parlaments uzklausa šajā nedēļā. Un tad es ceru, ka mēs varēsim sadarboties uz daudz tādas pamatīgākas un konkrētākas bāzes. Paldies jums! Voilà, mes chers collègues, sans interruption. Godātie kolēģi, neizziņošu nekādu pārtraukumu, tādēļ, ka esam nedaudz iekavējuši savu darbību. Ierosinu tūdaļ pat pāriet pie piektā darba kārtības jautājuma. Tie, kas vēlas pamest šo zāli, kas vēlas pavadīt iecelto komisāru vai arī intervēt viņu kādiem plašsaziņas līdzekļiem, gribētu aicināt visus šos cilvēkus pamest zālē ātri un klusu. Lai es tūdaļ pat varu dot vārdu Lāslo Surienam, kas ir referents 2010. gada budžetam Eh, komisijas budžetam. Lāslo, lūdzu, tu esi sagatavojis dokumentu, ar kur var mūs iepazīstināt. Paldies, priekšsādātāji, godātie kolēģi, izdevumā Kobu News jūs varat redzēt, ka mēs spriedīsim par trim darba dokumentiem. Taču patiesībā būs tikai divi darba dokumenti. Numurs 6 un numurs 7. Kopā ar kolēģi Mankas kungu, mēs nevarējām vēl pagaidām vienoties par pārējām sekcijām. Trešais dokuments, kuru daļai esmu sagatavojis es, bet galvenokārt Mankas kungs parādīsies nedaudz vēlāk, un par to mēs spriedīsim vēlāk. Vai arī nevis diskutēsim, bet mēs prezentēsim jums to vēlāk. Varbūt diskusijas būs īsas, jo nebūs pārāk daudz laika. Runāšu par sesto darba dokumentu. Tajā runa ir par bieži pieminēto ceturto kategoriju. Pat šodienas viedokļu apmaiņas laikā vairāk kārt tika pieminēts tas, ka mums ir milzīgas problēmas ar ceturto kategoriju. Runa nav pār 2010. gadu vienu, runa ir par pēdējiem gadiem. gribētu citēt sesto darba dokumentu. Eiropas komisija apzinās to, ka Eiropas kopiena aizvien mazāk spēja finansēt ceturto kategoriju. Mēs varam tikai minēt, kādēļ. Atbildes praktiski nav nekādas. Pagājušo gadu pieredzējām ka vismaz atsevišķi punkti, kas saistīti ar ceturto kategoriju un kopējā arī jau drošības politiku, ir tādi, kur padome ir vienojusies paaugstināt finansējumu dažām līnijām. Šogad tas nav noticis. Un tagad es nedaudz pieskaros otrajam darba dokumentam par budžetu projektu. Ceturtajā kategorijā ir lielas problēmas. Es domāju, ka mums ir jā, jāizmanto visas juridiskās iespējas, kas ir mūsu rīcībā. Tās vismaz dos mums iespēju uzklausīt kolēģis no ārlietu komitejas. Tādējādi mēs vismaz varēsim piedāvāt labāku priekšlikumu pirmajā lasījumā. Dažus gadus parlaments, citus gadus padome izmanto dažādus trikus budžeta izstrādē. Mēs esam gaidījuši, ka būs spiediens no otras iestādes, lai palielinātu finansējumu ceturtajai kategorijai. Jo cerējām, ka beigu beigās visi mēs vienosimies, ka ir vajadzīgs vairāk naudas, lai Eiropas Savienība būtu pasaules mēroga spēlētājs. Es domāju, ka tas ir ļoti bīstami jo katru gadu mums pietrūks līdzekļu 4. kategorijā. Mēs vienmēr domājam, ka kāds upurēsies 4. kategorijas vārdā, bet tas nav tas labākais pieejams. It īpaši ņemot vērā tos griestus, ko esam noteikuši. Darba dokumentā jūs redzēsiet tos datus, kas šobrīd ir pieejami. Es ceru, ka šis dokuments mums palīdzēs gatavojot grozījumus un gatavojoties balsojumam pirmajā lasījumā. Priekšsēdētāji ar jūsu atļauju gribētu teikt dažus vārdus arī par otru darba dokumentu. Kā jau es teicu, tas ir budžeta projekts. Ja to lasām uzmanīgi, tad iespējams mūs mulsinās tas, kāda parādās tabula kategorijā 1A. Varētu rasties iespējas, ka daži cipari ir virs izstrādātiem budžeta grieztiem, bet tā nav. E, tādu efektu ir panācis globalizācijas fonds. Griestos neparādās globalizācijas fonda līdzekļi, bet šajās tabulās parādās globalizācijas fonda līdzekļi kā izdevumi. Tāds ir skaidrojums šai nesakritībai vai griestu šķietamajai pārsniegšanai. Es gribētu teikt, ka mēs esam noteikti nevisai apmierināti ar padomas uzvedību. Mēs ļoti saulēcīgi esam formulējuši savas vēlmes tās praktiski neatspoguļojas budžeta projektā. Piemēram, ir viens jautājums, ko mēs īsi apspriedām ar komisāru šodien. Tas ir jautājums par Eiropas ekonomikas atvesaļošanas plānu. Jāsaka, ka ir pilnīgi skaidrs, ko padomu vēlas panākt. Viņi ir samazinājuši maksājuma apropriācijas un radījuši mākslīgu rezervi, ko pēc tam varēs piepildīt ar atvesaļošanās plānu līdzekļiem otrajā lasīmā. Referentam ir atbilduši šo jautājumu, bet priekšsēdētāja kungs šobrīd nav īstais brīdis iedziļināties tādās detaļās. Jo, manuprāt, ir nepieciešams vienoties koordinātoru starpā. Es negribu pārāk steigties ar šiem priekšlikumiem. Taču man ir dažas idejas, kā tikt galā ar šīm problēmām. Mums ir tiešām jāieklausās komisārā. Viņš šeit solīja, ka komisija strādājot pie risinājuma. Manuprāt, šāda mākslīgas rezerves radīšana ir nepareiz pieeja. Bez tam neesam īpaši apmierināti ar to, ka budžeta apguves problēmas, par kurām mēs runājam nemitīgi, atspoguļos ne tā, kā mēs to būtu gaidījuši. Nevarētu teikt, ka tās netiek atspoguļotas nemaz budžeta projektā, bet, manuprāt, nepareizā veidā. Padoma saka, ka samazinājumi esot veikti saskaņā ar šī brīža un agrāko nesnās pagātnes budžeta absorpcijas kapacitāti. Tas ir tāds kā signāls, ka ir jāsamazina līdzekļi. Šoreiz līdzekļi ir samazināti, varētu teikt, mehāniski un nevis analizējot katru jomu. Parlamentu viedoklis ir atšķirīgs. Manuprāt, mēs vēlamies aicināt dalību valstis apgūt, labāk apgūt piešķirtos budžeta līdzekļus. Eh, uzklausīšanas laikā arī šeit izskanēja, ka šobrīd ir daudz mākslīgas problēmas. Mēs vēlamies vienkāršot budžeta apgūst procedūru. Un vēl gribētu atkārtot kaut ko, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Mums ir jāuzklausa nevis tikai dati par to, cik daudz līdzekļu ir iztērēts, bet arī tas, kāda ir atdeve šiem līdzekļiem, kādu kvalitāti mēs saņemam par šiem te izdotiem līdzekļiem. tie, kuri saņem kohēzijas politikas atbalstu, viņiem ir jāsaprot, ka panāktais rezultāts ir pareizā atbilde, proti viņiem ir jāuzrāda labs rezultāts. Tiem, kas dod naudu kohēzijas politikai, ir jāmēģina panākt labi rezultāti, jāprasa atskaitas ir nepieciešams tāds rezultāts kā IKP pieaugums uz vietas un tam līdzīgi. Es zinu, ka referents viena gada laikā nevar mainīt šīs lietas, taču es pamatojoties arī uz to informāciju, ko devuši man priekšgājēji iepriekšējo trīs gadu laikā, viņi visi ir virzījušies šajā vienā virzienā. Tad, kad mēs rēģējam uz budžeta projektu pirmajā un otrajā lasījumā, tad es ceru, arī šoreiz mēs iesim tajā pašā virzienā, kas ir uzsākts iepriekšējos gados. Ja nekļūdos, tad trešajā punktā pie vispārīgajiem komentāriem ir neliela kļūda salīdzinājums nav ar provizorisko budžetu projektu, bet gan ar sākotnējo budžetu. Protams, šodien nav īstais laiks steigties notikumiem pa priekšu. Taču padoms galvenais arguments ir tāds, ka neskatoties uz budžeta samazinājumiem, budžeta projekta apjoms 2010. gadam ir aptuveni vienāds ar budžetu 2009. gadam. Taču daudzgadējā finanšu ietvarā mēs paredzējām budžeta pieaugumu, jo bija skaidrs, ka būs programmas, kuras uzsāks darbību pēc 2007. gada. šīs programmas saņems līdzekļus galvenokārt 2010. gadā, jo tieši tad, tad to ieviešana būs ļoti aktīva. Iekļaujot šīs programmas daudzgadu rīcības programmā, protams, visi ir priecīgi. Bet tagad, ja mēs runājam par maksājumu apropriācijām, piemēram, 120,5 Miljonu maksājuma apropriā, miljardu maksājuma apropriācijas ir tikpat daudz apmēram kā pirms pāris gadiem. Bet mums ir jāņem vērā inflācija, un tādēļ es uzskatu, ka ar panākumiem nevaram lepoties. Mūsu vecās cīņas starp parlamentu un padomi joprojām turpinās. Es ceru, ka politiskās grupas vēlēsies panākt tādu budžetu, kas atbilst reālajām nepieciešamībām. Tādu budžetu, ko mēs varam ieviest un kas būtu noderīgs Eiropas pilsoņiem. Ja būsim vienoti, tad panāksim kaut ko labāku, nekā mums šobrīd piedomā padomu. Tas ir parastais veids, kā mēs darām. Mēs atgriezīsimies pie provizoriskā budžeta projekta vai provizoriskās budžeta tāmas. Gaidīšu no jums grozījumus, galvenokārt attiecībā uz tām budžetlīnijām, ko mēs uzskatām par prioritārām. Lai mums būtu budžets ar kādu ziņu vai kā signāls. Padomas priekšlikums ir bez signāla. Vienīgais signāls ir tāds, ka naudas nav, tādēļ samazinām izdevumus. Priekšsēdētājkungs nobeigumā gribētu citēt komisāru Šemetu, kurš teica, ka krīzes apstākļos mēs nedrīkstam samazināt Eiropas Savienības budžetu. Eiropas Savienības budžets ir rīks, kas var dalību valstīm palīdzēt pārvarēt grūtības vai samazināt grūtības, kuras rada krīze. Mans mērķis ir ieviest budžetā izmaiņas, kas būtu vērstas tieši šādā virzienā. Es ceru, ka šī budžeta komiteja man palīdzēs šo mērķi sasniegt. Paldies par uzmanību. Paldies referentu kungam. Divi deputāti ir pieteikušies runāt. Džeims Ellis, pirmais lūdzu. Uh, Merci, monsieur le président, et félicitations. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Esmu ļoti gandarīgs, gandarīts atkal redzēt tevi šajā priekšsēdētājā matā. Man ir divi jautājumi. Pirmais jautājums ir par sesto darba dokumentu, eh, proti Eiropas Savienību kā globāls spēlētājs. Uh, Tur ļoti skaidri ir norādīts, eh, kādas problēmas var rasties, un 23. punktā ir eh, visai specifisks jautājums, proti apspriežot eh, priekšlikumus, kad mēs runājām par dažādiem instrumentiem, par ārējiem instrumentiem, par attīstības sadarbības instrumentu un pirms, pievoš, pirms pievienošanās palīdzības instrumentu. Uh, un eh, runājām arī par to, kāds ir standarta attīstības sadarbības instruments. Budžeta komitejā mēs varētu sastapties ar zināmām grūtībām runājot par to, vai tas attiecas, piemēram, uz mūsu komiteju vai arī uz attīstības komiteju, jo zināmā mērā tas skar abas dimensijas. Vai mums būs tiesības paust savu viedokli par to, vai to atstāsim referentas ziņā, lai viņš varētu iesniegt priekšlikumus un pēc tam pieņemsim lēmumu, jo tas noteikti ir uh, likumdošanas teksts un varam paredzēt, ka mēs ar to nodarbosimies arī 2000. 2010. gadā, un tas ietilps arī budžetā. Noteikti par priekšlikumiem ir jāapspriežās, jo tas attiecas uh, uz uh, visai nopietnām naudas summām, runājot par uh, budžetārējiem izdevumiem. Tas man noved pie otrā jautājuma. Ja mēs pievēršamies Eiropas parlamenta un padomes samierināšanās procedūrai, 16. punktā ir norādīts, ka eh, padomis eh, projekts rada neizpratni un eh, tur ir runāts arī par pozīciju samazinājumu. 2010. gada procedūrā mēs visai tālu nepavirzīsimies, jo tā ir igadēja procedūra. Ņemot vērā uh, ieceltā komisāra izteikumus, viņš pauda ļoti lielu uh, tādu darbošanās gribu. Uh, un vēlējās budžetu pieņemt līdz šī gada beigām, bet īstenībā tas uh, nav pilnīgā saskaņā ar 2010. gada procedūru. Vai mums to vajadzētu saskaņot ar vidusposma pārskata procedūru un parunāt par to, ko mēs ieliksim 4. kategorijā. Mēs nerunājam par vidusposma pārskatu, patreiz mums vajadzētu pievērsties 4. Uh, kategorijas finansējumam. Un, protams, 2010. gada budžets tiks pieņemts jau jaunās komisijas un jauna komisāra paspārnē, un vajadzētu padomāt arī par to, kas tiks iekļauts vidusposmu pārskatā, bet paturēsim vienmēr prātā ceturto kategoriju, jo mums jāpadomā arī par to, kas notiks pirmajā lasījumā. Un es domāju, ka mums ir visai labas iespējas arī uh, izmantot dažādas instrumentus. Paldies! Džems. Paldies, Džēms! Esmu pārliecināts, ka referents ļoti labi varēs nodot jūsu viedokli. Pieredze rāda, ka Britu deputātiem ir par veselu gadsimtu ilgāk parlamentārās darbības pieredze nekā mums šeit kontinentā, un tādēļ Briti ir ļoti labi padomdevēji, īpaši attiecībā uz parlamentāro taktiku. Ferma kungs, lūdzu, nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Man būs daži lakoniski komentāri. Ir ļoti labi, ka šāds darba dokuments ir izstrādāts. Es vienmēr tos atzinīgi vērtēju, un arī šis nav nekāds izņēmums. Te ir pieminēta arī sadarbība ar padomi, un referents to ir izdarījis ļoti veiksmīgi, bet es pieskaršos divām detaļām, kas man šķiet varbūt ir jāiztirzā tā plašāk. Ko mēs dzirdējam no jaunā komisāru? Mēs esam redzējuši arī zināmas izpausmes padomē, proti mērķi. Viņi vēlas eh, šo problēmu ar 2,4 miljardiem eh, eiro atrisināt. Tas ir saistīts ar Eiropas Savienības atvesaļošanas plānu. Uh, un tālāk viņi vēlas mēģināt eh, varbūt eh, atrisināt problēmas, kaut ko pārvietojot, pārvietojot līdzekļus no vienas kategorijas citā. Mēs esam skaidri nosprauduši savus prioritātes un eh, mēģinot tādā veidā pārceļot summas, šī tik, ši, ši, tik milzīgu summu kaut kur rast, atrisināt problēmu, tas nav tik vienkārši. Mums ir jāpadomā arī par citām iespējām, proti, kā mēs varam izmantot mūsu rīcībā esošos instrumentus, dokumentus. Tas bija pirmais, ko es vēlējos jums pastāstīt. Otrām kārtām - klimata pārmaiņas. Ko mēs piedzīvojam tagad? Decembrī jau būs Kopenhāgenes galotņa tikšanās, un viena no galvenajām problēmām ir tā, kādā veidā mēs finansēsim Uh, izmaksas, kas rodas mazāk attīstītās valstīs, lai viņām varētu palīdzēt samazināt uh, CO2 emisijas. Vai tas tiks iekļauts ceturtajā izdevuma kategorijā vai kur citur, bet tas noteikti ir jāpa, jāpaturprātā. Mums ir jāizstrādā stratēģija cīņai pret klimatu pārmaiņām un e, jārēķinās arī ar iespējamām izmaksām šajā jomā. Tā tad e, ir iekšējās izmaksas Eiropas Savienības teritorijā un e, tikai pirms diviem mēnešiem mūsu prezidents Buzeka kungs strādāja pie ziņojuma par strateģisko enerģētikas plānu, kurā tika norādīts, ka tikai šī plāna īstenošanai vien katru gadu būs nepieciešama 2 miljārdu eiro. Un, protams, tas nenozīmē, ka ar to šī summa ir izsmelt. Mums ir nepieciešams vēl papildus finansējums arī tajā skaitā Kopenhāgenes samita organizēšanai. Un, eh, ja runājam par cīņu pret klimatu pārmaiņām, tā vienmēr būs saistīta ar milzu finansējumu izdošanu. Un paturēsim to prātā, kad mēs runāsim par nākotni, gan par ceturtās kategorijas izdevumiem, gan arī par iekšējiem izdevumiem. Paldies! Merci, monsieur Belder. Paldies, Belderkungs. Pēc tām Helga Tripel, Belderkungs, lūdzu pēc tam Helga Tripele. Laslo répondrā. De... Un tad Lāslo sniegs atbildes uz šiem jautājumiem. Un pēc tam varēsim pāriet pie nākamā darba kārtības jautājuma. Velderkungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es labprāt vēlējos atsaukties uz to, ko teica kolēģi. Un Es vēlos izsniegt vairākus grozījumus par šo ziņojumu, un ja mēs runājam par Eiropas sociālo fondu un struktūru fondu līdzekļu apguvi, es vēlējos jums atgādināt, ka vairāku gadu garumā jau uh, domāju par to, kā atrisināt uzdevumus, jaunie uzdevumi, kas rodas paplašinātā Eiropas uh, Savienībā, un uh, it sevišķi vēlējos runāt par bērnu tiesībām, par aprūpi šajā jomā. Piemēram, manā valstī, Nīderlandē, bieži vien eh, rodas pārpratumi, runājot arī par uh, to, uh, kā uh, aprūpēt bērnus dažādās iestādēs, ja mēs runājam par uh, tādiem uh, bērndārziem, gan lielākiem, gan mazākiem. Mums jārunā arī par bērnu nākotni Eiropas Savienībā, un es esmu patiešām norūpējies par šo jautājumu. Tieši tādēļ attiecībā tieši uz šo dimensiju es iesniegšu vairākus grozījumus, un es vēlējos, lai Surjana kungs tam pievērst uzmanību, un arī vispārējie kolēģi pievērst tam uzmanību, kas notiks, jo mums patiešām ir jāparūpēs par labāku bērnu aprūpi, par bērnu nākotni, par to, kā mēs varētu atbalstīt arī NVO šajā jomā, jo man eh, šķiet, ka Eiropas komisija ir uzņēmusies patiešām veiksmīgu iniciatīvu. Mēs to pieredzējām Bulgārija. Bulgārijā būs liela konference šomēnes, un es patiešām ceru, ka Eiropas parlaments par to runās, un tad, kad mēs runājam par Eiropas ekonomikas atveseļošanu, neaizmirsīsim arī bērnus, jo viņi ir mūsu nākotne. Uh, un pievērsīsim tam uzmanību, un es ceru, ka kolēģi atbalstīs arī manas iesniegtos grozījumus. Paldies! Merci, cher kolēģi! Paldies, godātais kolēģi! Referents ar interesi noklausījās jūs priekšlikumu grozījumam Helga Lūdzu. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es eh, vēlējos sākumā uzdot strateģisku jautājumu un e, Es eh, arī par to apspriedos arī ar Elis kungu. Tad, ja mēs runājam par 2010. gadu budžetu, protams, mums ir arī jākonsultējas, bet ir jāpatur arī prātā uh, budžeta procedūras vienkāršošana. Mums tādēļ varbūt vajadzētu nedaudz pārskatīt savus prioritātes. Tas ir saistīts arī ar ieņēmumiem un izdevumiem, bet, protams, 2010. gads būs ārkārtīgi būtisks un uh, tas ietekmēs arī to, kas norisināsies no 2011. līdz 2016. gadam. Mums varbūt vajadzētu ieviest zināmas korekcijas, jauninājums jaunajā budžetā visā procedūrā, un tas patiešām ir nepieciešams. Un 2010. gads būs tāds pagrieziena punkts zināmā uh, mērā. Mums jānāk par jauninājumiem, jauniem produktiem, jaunām tehnoloģiem, protams, arī klimata politika ir jāpadara tāda uh, skaidrāka, un uh, tā ir jābūt ar pietiekami labi iezīmētām prioritātēm. Neaizmirsīsim arī jauns produkts un ekonomikas politiku. Es ceru, mums visiem visiem kopīgi tas izdosies, un mēs varētu jau uh, iezīmēt skaidrus akcentus, uh, uzsvarus 2010. gada budžetā šajā kontekstā. Uh, Eh, Laslo Šurjans arī vaicāja, eh, ko kolēģi darīs, eh, vai mēs iesniegsim grozījumus, un mana politiskā grupa iesniegs grozījumus, kas attieksies uz ilgtspēju, jaunajām tehnoloģijām, klimatu politiku. Tāpat mēs vēlētos redzēt vairāk līdzekļu piešķīrumu Erasmus politikai, Erasmus programmām un izglītībai kopumā, un jāpadomā par pareizo akcentu salikšanu arī par ārpolitiku un Eiropas Savienības lomu visā pasaulē. Es domāju, līdzekļi līdzekļi šajā jomā nav pietiekami, mēs to nevaram atstāt tā. Un vēl viens komentārs, ja mēs eh, runājam Eh, par tādu visai eh, pozitīvu attīstību Kopenhāgenā. Mums, protams, ir jāpadomā par finansējumu, par eh, atbalstu jaunās ekonomikas valstīm, arī nabadzīgākajām valstīm, jo viņiem ir grūtāk samazināt savus izmešus nekā mums. Protams, Eiropas Savienības budžetā ir jāpalēdz arī attiecīgi pozīcija šo uzdevumu finansējumam. Uh, Un ja mēs kaut ko varam darīt, tad varbūt mēs šeit varam darīt kaut ko arī simboliskā veidā. Ir jāuzdod arī galvenais jautājums eh, ko var darīt Eiropas Savienības dalību valsts, ko var darīt privāti investori. Tas, manuprāt, ir galvenais jautājums, un ņemot vērā pašreizējo budžeta uzbūvi, tas var būt ļoti labs, un uh, iespējams mums radīsies jaunas ambīcijas arī pēc Kopenhāgenes konferences, bet mums patiešām būs tikai maz ieguldījums, ņemot vērā milzīgu uzdevumu apjomu. Paldies! Oui, avant que Laslo... Euh, Pirms es dodu vārdu Lāslo atbildēm. Es gribētu uzsvērt to, cik svarīgs bija Helgas komentārs. Gribētu teikt divas lietas. Pirmkārt, mēs visi apzināmies, ka strādājam pamatoties uz provizorisko budžeta projektu, uh, kuru jūlijā izskatīja ministru padome un pēc tam piedāvāja savus grozījumus. Bet šis provizoriskais budžeta projekts tika izstrādāts pirms ekonomiskās krīzes dziļuma apzināšanās. Un šo budžetu mēs izbaudīsim vai izpildīsim brīdī, kad ekonomiskā situācija būs mainījusies un kad mēs ceram arī institucionālā situācija būs mainījusies, jo spēkā būs stājies Lisabonas līgums. Saskaņā ar šo līgumu Eiropas Savienībai būs cita loma, parlamentam būs cita loma, būs citas procedūras. Tātad šie, šoreiz budžeta izstrāde notiek sarežģītos apstākļos. Ekonomiskā situācija liek mums rīkoties. Tā nīpat laikā politiskais institucionālais kalendārs ir tāds, ka mums ir grūtības, mums ir it kā sasietas rokas. Tas jāņem vērā. Helga šeit teica kaut ko ļoti būtisku. Krīze un ekonomikas atvesaļošanās plāns, ko pieņem 27 dalību valstis, parāda, ko mēs šeit budžeta komitejā zinām jau sen, bet sabiedrība to nezināja. Proti, Eiropas Savienībai pašai nav budžeta līdzekļu, kas varētu ļaut ieviest plašu budžeta politiku. Mūsu budžets ir mazs. Mēs esam likumdošanas milzes un tanīpat laikā esot uh, budžeta punduris. Mēs varam tikai kaut kādus dažus miljonus piešķirt dalību valstīm. 5 miljārdi un puse no tiem būs jāatrod 2010. gadā. Pagaidām vēl nezinām, kur. Ko lai dara? Mums ir jādara tā, lai tas, kas atkarīgs no mums, proti Eiropas budžets, būtu pēc iespējas efektīvs un taisnīgs, lai mēs varētu pildīt dažādus mērķus gan ekonomikas, gan vidas jomā un cito, citās jomās, kā to uzsver Helga. Bet tanīpat laikā mums jāņem vērā, ka dalību valstīm budžeta iespējas ir daudz plašāks nekā mūsējās, bet mums ir jāuzrauga, lai šīs dalību valstis pildītu savus savas saistības, piemēram, Kopenhāgenes mērķu sasniegšanai vai Kopenhāgenes kritēriju izpildē. Es gribētu vēlāk uzrunāt koordinātors. Mans priekšlikums ir tāds, Eiropas parlamentam vajadzētu uzņemties iniciatīvu un koordinēt no sākuma neoficiālā, pēc tam varbūt oficiālākā veidā koordinēt savu budžeta politiku ar dalību valstu parlamentu izstrādātajām budžeta politikām. Tikai tad mums būs labākas garantijas par to, ka budžeta politikai būs lielāka saskaņotība un efektivitāte visā savienībā. Ir nepieciešama tāda efektivitāte, kas teorētiski ekofinā un arī eirogrupā tiktu apstiprināta. Ir nepieciešams jaunas iniciatīvas, nav šaubu ka Lisabonas līgums ļaus budžeta komitejai, varbūt kopā ar ekonomikas un monetāro komiteju, sākt jaunas iniciatīvas. Jūta grib uzdo, jūt uzdev jautā, grib uzdot jautājumu, pēc tam Piteles kungs, kurš šeit nosēdies man blakus, runās par savu budžetu. Jūta, lūdzu, dod vērtēm. Paldies! Eh, priekšsēdētāja vārdi Eh, ka mēs esam eh, likumdošanas ziņā milzis un budžeta ziņā pundurs, jā, es to varu tikai atbalstīt, bet eh, tieši tādēļ ir jo pēc iespējas labāk un efektīvāk jāizmanto tā nauda, kas ir mūsu rīcībā. Tā, tā, tā ir, tas ir jāizteno viena budžetārā gada laikā. Rītdien mēs par to runāsim, mēs runāsim par līdzekļu pārnesumiem, par to, ko pieprasīja komisija, un tas, par ko runāja Helga, mums ir jāpalīdz arī trešajām valstīm valstīm, ir sevišķi, ja mēs runājam par mūsu nostādīto mērķu un eh, vides iniciatīvu īstenošanu. Mēs vēlamies palīdzēt trešajām valstīm un eh, tika runāts par 90 eh, miljoniem attiecīgajā budžeta pozīcijā. Uh, 90 miljoni, tas īstenībā ir smieklīgi maz, un mēs sakasījām pilnīgi pēdējiem spēkiem visus tos līdzekļus, kas bija mūsu rīcībā, un tika šeit vēl papildus līdzekļi pie, piedāvāti. Un komisija teica, ka viņi tik daudz naudas nevar piešķirt un vēlas to izmantot citiem mērķiem. Nu jā. To jau arī priekšsēdētāja kungs teica, uh, Tādēļ mums vajadzētu atgādināt komisijai tās uzdevums sasodīts. Tas, par ko mēs lemjam, ir jā, arī jāspēj īstenot. Šeit nav nekādu attaisnojumu un nekādu atrunu, ka tur ir eh, mums problēmas un mēs nevaram līdzekļus piešķirt. Nē, mums ir savas iniciatīvas jāizteno trešajās valstīs un viņas ir tajā jāatbalsta. Uh, Tad, kad es ieraudzīju šo pārnesumu pieprasījumu, tas jau man radīja šērmuļus, bet eh, es domāju, ka mēs rītdien par to runāsim vēl plašāk. Bet mums patiešām vajadzētu raudzīties, lai uz to, uz to lai komisija darītu to, kas tai ir jādara, lai tā ņemtu vērā savus uzdevumus. Nu, ja viņiem nav pietiekami daudz darbinieku, tad viņiem ir jāveic turizācijas vai varbūt ir jāstrādā vienu mājiņu ilgāk, bet mēs nevaram atstāt to pašreizējo situāciju tādu, kā tā ir. Paldies! Oui, Merci, Jutā, de rappeler. Lielas paldies Jutai, kas mums atgādināja, ka pieņemot lēmumu. Jā, Jūta, liels paldies tev, ka tu atgādināji, kad pieņemam lēmumu, tad arī tas ir jāīsteno. Franču politikā ir tāda ideja ir ļoti dīvaina ir vesela virkne lēmumu, kas tiek pieņemti, bet realitāte tos neatspoguļo. Tāpēc ir tik jauki strādāt šeit pārstāvjiem no dažādām valstīm. Mēs varam paraugu praksi ieviest. Ir ļoti labi, ka frančiem reizēm atgādina dažas pamatpatiesības, kas var visiem noderēt. Un Lāslo tagad pēc šiem ļoti viedajiem vārdiem varēs teikt savus noslēgumu vārdus. Lūdzu! <clears throat> Köszönöm, elnök úr, most megfordítottam a dolgot. Paldies, priekšsēdētāji. Es tagad sniegšu atbildes eh, ungāru valodā, eh, jo prezentācija bija angliski. Parasti es gan daru otrādi, nu, bet šoreiz tā. Paldies par visiem komentāriem. Es esmu īpaši priecīgs eh, par to, ka uh, Eh, es faktiski neesmu principiāli pretī nevienam no šiem komentāriem. Un līdz ar to man ir radusies pārliecība, ka mēs spēsim izveidot eh, labu budžetu. Eh, mēs varbūt neesam tā pilnīgi skaidri norādījuši uz dažām lietām. Jāceras, ka mums ir jauni kolēģi. Un es gribu atgādināt viņiem, ka budžets Lai arī tas nav liels, tas ir ļoti svarīgs. Tas ir kā smērviela tādā uh, lielā mehānismā. Uh, jūs zinat, ka tad, ja jūs ieliet degvielu kādā mašīnā, uh, degvielas var būt nezinu cik daudz, bet ja jums nebūs satiecīgas smērvielas, tad tas motors vienkārši nobirst. Un, lūk, eh, faktiski tas ir tas, kā darbojas Eiropas Savienība, un es domāju, ka būtu svarīgi, lai cilvēki saprast par spīti ziņām, ko izplatamās mēdī, ka visi ieņēmumi kādi un arī izmaksas eh, m, Eiropas Savienībā faktiski ir m, eh, ļoti niecīga summa, jo no katriem m, 100 eiro Eiropas budžetam tiek netiek veltīts vairāk par vienu eiro, iespējams pat mazāk. Un eh, atbildot uz attiecīgiem jautājumiem, eh, runājot par to, ko Džeims sacīja, runājot par likumdošanas pusi, eh, par to, ka ir jānodrošina atklātība un tāda saprātīga sadarbība komiteju līmenī. Nu, lūk, tieši to mēs vēlamies panākt kā, kā referenti pēdējos gados, un atgriežamies atkal pie ceturtās kategorijas un e, vidusposma pārskatā, tātad tas būtu jāpārskata. Es to priekšlikumu, šo priekšlikumu atbalstu, taču es nelieku uz to pārāk lielas e, cerības. jo šad un tad mēs daudz runājam, bet no tā nav nekādas jēgas, bet mums mm, faktiski vajadzētu, mm, nu, redzēt kaut kādus praktiskus rezultātus no tā, ko mēs cenšamies panākt, un es ceru, ka šoreiz mums varbūt to beidzot izdosies izdarīt. Es, eh, man patīk tas, ko sacīja eh, sociālistu grupas eh, koordinators Um, pirmo reizi šajā komitejā šādā uh, statusā, un man ir prieks par tādu konstruktīvu sadarbības garu. Uh, klimata pārmaiņas un lēmumi, kas ar to ir saistīti, uh, ties, daļa no tiem ir ļoti cieši saistīti ar ceturto kategoriju, un šeit attiecīgi noteiktie griesti var mums radīt barjeras. Uh, Un līdz ar to mums tieši pie šiem jautājumiem vajadzētu ar padomi e, ļoti rūpīgi piestrādāt. Ja Eiropas Savienība mm, nepalīdzēs trešajām, val, trešās pasaules valstīm e, cīnīties pret klimatu pārmaiņām, tad faktiski nekāds rezultāts netiks panākts. Jautājums ir par to, vai Eiropas Savienība to spēja izdarīt. Eh, nu, jāsaka, tas varbūt nav jautājums, kas ir mūsu komitejas kompetencē, bet es gribētu skaidri norādīt, ka mm, parlaments labi apzinās eh, šo te pienākumu, jo ļoti iespējams, ka mēs nespēsim Uh, kaut kādā veidā stimulēt uh, globālu uh, regulējumu, globālas normas, kas prasīs nesamērīgus upurus no jaunatīstības valstīm, kurus paši mēs neesam gatavi nest. Tas varētu arī bremzēt rūpniecības attīstību jaunatīstības valstīm, un arī Helga to pieminēja savā komentārā. Varbūt, ka mums ir jāpārvieto šie te uh, akcenti tā vai citādi budžetā, bet klimata pārmaiņu jautājumi ir tie, uh, kas ir, kam ir jāpievērš uzmanība un pašreizējā formātā, tā kā izskatās ceturtā kategorija, mēs to nevaram izdarīt. Ungārijas sociālo lietu un labklājības ministrs, kas uh, ir atbildīgs arī par nabadzības novēršanu un uh, trūcīgo bērnu situācijas uzlabošanu. Mm, piemēram, ir izteicies par to, ka faktiski šie jautājumi būtu jāiekļauj Eiropas Savienības kompetencē. Mm, savukārt citi tā neuzskata, un mums vienmēr ir jāatcerās par subsidiaritātes principu un cik tālu mēs gribam tajā iejaukties. Un šeit es gribētu atgriezties pie šīs savas metafāras par uh, degvielu dzinēju un uh, smērvielu, lubrikantu, bet uh, mums ir. Um, vismaz jāpievērš uzmanības svarīgākiem jautājumiem, un tie savukārt var eh, būt kā tāds ierosinātājs pro, pozitīvu procesu attīstībai dalībvalstīs, pat tad, ja tie ir jautājumi, kas ir dalībvalsts kompetencē. Tālāk runājot par zaļo um, izteikto ideju. Šeit ehm, es arī gribētu piekrist bet mēs šobrīd nevaram uzņemties nekādas saistības. Es te varu runāt tikai par maksājumiem šajā mm, brīdī, un maksimālais, ko mēs varēsim panākt, ja notiks brīnums, tad eh, dažādām daudz gadu programmu eh, tātad saistībām un apsolījumiem, tad mēs te varētu runāt par 13 miljardiem. Uh, Mēs visi mm, bijām iesaistīti šajā eh, praksē, un principā mēs visu laiku esam zinājuši, ka mēs nepanāksim šos griezts, jo mums ir jāvienojas ar padomi. Un ja mēs nespēsim novembrī vienoties, mēs jebkurā gadījumā nedabūsim visus 13 miljārdus, taču, protams, vismaz tos, ko mēs dabūsim, mums ir jātērē tā, lai tie tiešām sniegtu pareizos signālus Eiropas iedzīvotājiem, lai viņi patiešām saprastu un redzētu, uh, kādiem mērķiem parlaments tērē līdzekļus, ko parlaments vēlas uzsvērt. Ehm, man jāsaka, ļoti bieži tie budžeti, dažādi budžeti mēdz būt tādi bezkrāsaini. Un es domāju, ka mums ir jāsūta tādi signāli Eiropiešiem, lai Eiropieši skaidri saprastu, ehm, kādi ir mūsu mērķi. Un, protams, ka es gaidu jūs komentārus. Paldies, Lāslo, par šī darba prezentāciju. Gribētu atgādināt visiem kolēģiem, ka grozījumus no parlamentārajām komitejām un arī individuāliem deputātiem var iesniegt līdz 9. septembrim. Tātad tas jau ir nākamā nedēļa. Ļoti īss ir šis laiks. Politiskās grupas var iesniegt grozījumus līdz trešdienai, 16. septembrim. Esam izskatījuši piekus punktu, un tagad varam pāriet pie pēdējā darba kārtības punktu komitejas sēdē, pie sestā punkta. Tātad Eiropas parlamenta budžets 2010. gadā. Tas ir jautājums, kas mūs skar gan kā vienkāršs Eiropas parlamenta deputāts, gan arī kā budžeta komitejas loceklis. Referents par iestāžu budžetiem ir Vladimirs Manka. Gribu uzdot viņam jautājumu, vai jūs gribat runāt tagad, jeb jūs gribat vispirms uh, uzklausīt viceprezidentu Pitēliskungu. Pitēliskungu tātad, jā, liels paldies. Pitēlis kungam par to, ka ieradāties šeit, un paldies Klausam Vēle, kas ir ģenerālsekretārs, kurš ir ieradies šeit un nosēdies tajā krēslā, kur pirmīt sēdēja komisārs. Es nezinu, vai viņš to darīja tīšām vai instinktīvi. Gribētu atgādināt, ka vakar, vakarā tika izveidots jaunais Eiropas parlamenta birojs un birojas izvēlējās Džani Pitēlu par budžeta jautājumu speciālistu. Vakar vakarā birojā notika viedokļu apmaiņa par Eiropas parlamenta budžeta projektu 2010. gadam. Mums nav daudz laika budžeta pieņemšanai. Tādēļ kopā ar referentu Vladimiru Manku un uh, ārpi Telskungu piekrišanu mēs vienojamies par to, ka šodien būs pirmā viedokļu apmaiņa. tas varētu uh, mums palīdzēt rīkoties tālāk. Džani, dod vārdu. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsādētāji. Lama Sūrkungs, cienamie kolēģi. Es pats uh, darbojos budžeta komitejā veselu desmit gadus. Un Tieši ar šo komiteju es arī uzsāku savu darbību Eiropas parlamentā. Un daudz no šeit klātesošajiem atceras, kā es sāku šeit strādāt, jo jūs jau tad bijāt budžeta komitejas locekļi. Un mans eh, pirmais eh, uzdevums bija eh, ziņojums par struktūra fondiem, un vēlāk es kļuvu par referentu par budžetu. Un jāsaka, ka es esmu daudz iedziļinājies jautājumos, ko risina budžeta komiteja, komiteja, un tādēļ man ir ārkārtīgi liels prieks, un es esmu arī lepns par to, kā, kā Eiropas parlamenta vicepriekšsēdētājs pildīšu īpašu funkciju saistībā ar budžetu. Es tagad nesākšu izskatīt eh, šo te mm, hierarhiju starp dažādām komitejām un amatiem parlamentā, bet jāsaka, šis darbs, ko mēs veicām šajā komitejā, nodrošinot līdzekļus un resursus, lai Eiropas Savienības eh, mērķi varētu tikt realizēti. Es domāju, ka eh, tas ir bijis ļoti svarīgs uzdevums un es aizstāvēšu tātad jūsu viedokli un jūsu intereses eh, savā kapacitātē, bet es vēlētos runāt arī par sagatavošanas fāzi uh, birojā. Un es vēlētos uh, vienmēr iepriekš uzzināt jūsu viedokli, jūsu komitejas viedokli, lai mēs varētu panākt tādu sinerģiju un uh, spētu sadarboties gan pirms lēmumu tiek pieņemt, gan arī pēc tam. Uh, Uh, jo nav jau starpības starp uh, budžeta komitejas viedokli un biroja viedokli. Uh, mēs noteikti vēlamies lielāku caurskatāmību un labāku līdzekļu izlietojumu, bet runājot par tiem nepieciešamiem um, resursiem, kas padara Eiropas institūciju darbu iespējamu un kas to padara vērtīgāku, jo jāsaka, ka Eiropas pilsoņi nu mums gaida. Uh, ka mēs veiksim noteiktus uzdevumus. Un es vēlētos pateikties arī eh, ģenerālsekretāram par eh, ieguldījumu, ko viņš ir eh, devis, izmantojot savu nevainojamo stilu un pieredzi. Un runājot par mm, papildu vēstuli, to mēs apspriedīsim tātad birojā, un es ceru, ka nākamā viedokļa apmaiņa būs patiešām eh, tāda auglīga, un uh, galu galā uh, mēs pieņemsim lēmums par šī dokumenta apstiprināšanu, un ka tas notiks pietiekami gludi. 7. septembrī tātad ir nākamā sanāksme. Es faktiski vēlētos aprobežoties ar to, ka es jūs aicinu uz šo sadarbību, jo faktiski mums nav uh, Uh, nekādu nesaskaņojamu jautājumu. Eiropas parlamentam, protams, ir noteikts prerogatīvas parlamentam kopumā. Un var, faktiski jāsaka, jūsu komiteja un birojas ir tādas divas sirdis, kas uh, uh, sitas vienā organismā, un faktiski tām vajadzētu uh, sisties vienā ritmā, lai izvairītos no aritmijas, lai nedarītu lieku un nevajadzīgu darbu, lai nedubultotos un lai padarītu parlamentu caurskatāmu, pieejamu uh, pilsoņiem, kas ir gatavi uz pārmaiņām, Kalamas Urkungs minēja, un arī Haugas kundze, ir tiešām jāsagaida varbūt cits eh, temps, tad, kad spēkā stāsies Lisabonas līgums. Un cilvēki nesapratīs, ja mēs eh, tā vienkārši veidosim tādu dogmatisku, striktu sistēmu, vienkārši mehāniski pieprasot eh, valdībām iemaksāt vairāk Eiropas Savienības budžetā un tā pašā laikā ierobežojot līdzekļus parlamenta budžetā, e, mums ir jauni uzdevumi un e, tie ir adekvāti jāfinansē. Un es domāju, ka tas e, veicinās mūsu sadarbības vēl mm, panākums Lamas Sūra kungam mm, darbā šajā komitejā un ar šo komiteju sadarbībā ar jaunajiem kolēģiem. Uh, Un es domāju, ka darbs kvalitatīvi noteikti uzlabosies, un es vēlu jums eh, panākumus šajā nevienkāršajā darbā. Paldies godātajam kolēģim. Paldies, Džani. Jūsu aicinājums abām šīm sirdīm sisties vienā ritmi, ritmā pilnībā saskan ar Eiropas tautas partijas vēlmēm. Viņi pat ir izvēlējušies sirdi par savas partijas simbolu. Es negribu teikt, ka socialistiem nav sirds, papildina Pitēlis kungs. Protams, sirds ir visiem. Mēs arī uzklausījām jūsu aicinājumu nebūt franciskāņiem. Tas, protams, tiem cilvēkiem, kam katolicisms ir tuvākā tradīcija, arī liek aizdomāties. Kā mēs eh, sakām Francijā, nav jābūt noskumušam, lai būtu nopietns. Ģenerālsekretāra kungs, vai jūs gribētu papildināt to, ko teica viceprezidenta kungs? Manuprāt, būtu interesanti deputātiem dzirdēt, ko jūs domājat iekļaut labojumu vēstulē, kas būs atšķirīga no tā, ko mēs domājam pavasarī. Priekšsēdētāja kungs, es labprāt varētu papildināt vicepriekšsēdētāja izteikumus. Uh, Un es esmu gatavs uh, debatēm vienmēr, kad tas ir nepieciešams, bet īstenībā birojas nepieņēma lēmumu, tas bija ģenerāla sekretāra lēmums, un tādēļ ir ļoti veiksmīgi, ka šodien mēs varam apmainīties ar informāciju, tādēļ arī prezidijas pieņēma lēmumu, ka uh, dibināšanas sēdē tiks runāts par uzdevumu sadalīšanu. Tas bija varbūt tāds uh, izņēmuma pasākums, bet bija jau debats par budžetu un iespējams, ka jau 7. Dece, 7. septembrī mums būs konsultācijas, lai varētu arī pieņemt lēmumu, uh, ņemot vērā arī to, kas norisināsies trialogā. Šodien es jums varu pastāstīt tikai par ģenerālsekretāru priekšlikumiem, bet man jāsaka, ka tās debats, kas vakardien norisinājās birojā, bija patiešām tādas uh, labvēlīgas, uh, uh, cerības radošas un mums vajadzētu nogaidīt lēmumu. Iespējams, ka tas tiks pieņemts prezidijā 7. septembrī. Es vismaz ceru, ka tā notiks. Uh, ja mēs runājam par dokumentu saturu, būtu tā prātīgi to varbūt sadalīt četrās daļās un attiecīgi strukturēt. Tad jūs varētu labāk redzēt, ka šeit ir arī četri dažādi tādi tematiskie loki. Protams, budžeta procedūra jau ir uzsākusies, un tagad varētu uzdot jautājumu, kādēļ jau pirms pirmā lasījuma tiek iesniegti grozījumi. Ir četri iemesli, kādēļ tā ir noticis. Pirmais iemesls ir ļoti normāls un izplatīts, mēs ar to bieži sastopamies, proti tie lēmumi, ko prezidijs ir pieņēmis uh, procedūras laikā, arī pirms vasaras atvaļinājuma laika. Lai šos lēmumus varētu pieņemt, protams, ir jābūt arī attiecīgajam finansiālajam segumam, lai nodrošinātu labāku saprotamību un caurskatāmību. Visi šie skaitļi atrodas arī ieinteresēto priekšā. Otram kārtām eh, tā arī ir zināma rutīna. Uh, Proti tad, kad ir jauns Eiropas parlamenta vēlēšanas, ir arī specifiskas jaunas budžeta pozīcijas, ko ir iespējams eh, tā paredzēt, ir iespējams tādu sākotnēju tāmi izstrādāt, bet nevar to visu paredzēt līdz 100% precizitātei, proti runājot par tiem deputātiem, par atlīdzību tiem deputātiem, kas vairs netiek atkārtoti ievēlēti, un līdz ar to dažādas budžeta pozīcijas vēl ir jāsaskaņo vēlāk, kad jau ir gatava aina, cik daudz deputāti ir ievēlēti un cik nē. Tālāk asistentu statūti, cik daudz asistentiem ir, piemēram, jādodas uz medicīnu, medicīnas pārbaudu un tā tālāk. Tur var tikai tāds vispārējais aprises eh, iespējamām izmaksām pirms vēlēšanām izveidot. Trešā joma, eh, par ko mums jārunā atsevišķi, un mēs redzam jaunus akcentus, jaunas iezīmes Varbūt, ka debatas prezidijā vēl runās par papildus pasākumiem, jo jaunievēlētajam prezidijam ir pirmā iespēja pašam uh, ieskicēt savus prioritātus jaunajā budžetā. Ceturtā daļa - personāls. Mēs uh, runājām par to, ka nevajadzētu šeit radīt tādu sadrumstalotību, proti, ka mēs pieņemsim lēmumu, piemēram, pavasarī un pēc tam par nākamo daļu izdevumu vienosimies vēlāk. Nē, mēs vēlamies jau tādu vispārēju kopēju ieskicējumu, cik daudz jaunu personālu ir jāpieņem darbā. Tālāk, kā tiek īstenot prezidenta lēmumi, kas ir tikuši pieņemti esošajā procedūrā pirms vasaras pārtraukuma. Galvenokārt mēs runājam par četriem uh, lauciņiem, četrām jomām, uh, kur ir atšķirīgs finansējums. Pirmām kārtām prezidijas uh, pēdējā sanāksmē pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām uh, Eh, pieņēma lēmumu par Eiropas vēstures māju, un lēmums tika pieņemts pamatojoties uz prezidējām iesniegtiem dokumentiem. Šo māju ir paredzēts atvērt 2014. gadā. Kādēļ? 2014. Eh, gadā mēs svinēsim eh, Pirmā pasaules kara simtgadi Un es domāju, ar Eiropas vēstures mājas atvēršanu mēs varētu raidīt tādu pozitīvu signālu runājot par atkal apvienoto Eiropu. Un a, prezidijas ar budžeta komitejas a, a, atbalstu runāja par vienas ēkas iegādi. A, vai tādu īres līgumu uz 99 gadiem šī ēka atrodas ļoti tuvu Eiropas parlamentam, tas būtu ļoti izdevīgi. Nu jā, kas notiks pēc 99 gadiem ir grūti paredzēt, bet 99 gadi varbūt mums varētu dot tādu, zinām, drošību plānojot savus turpmākās aktivitātes. Tagad vajadzētu arī izveidot eh, konkursu arhitektiem, tam ir jābūt pietiekam kvalitatīvam, un arī arhitektūras kvalitāte zināmā mērā uh, būs uh, tāda zīme, kas lems par aktivitāšu kvalitāti šajā ēkā. Un iespējams to mēs varētu pieņemt šo lēmumu 2010. gadā. Tam ir paredzēti līdzekļi 1,5 miljonu apmērā un lēmums ir iesņemts, iesniegts prezidijam. Eh, tagad ir eh, iecelt arī vairāki kuratori, tie ir cilvēki, spēcīgas personības, kas darbojas gan Eiropas politikā un arī dalību valstu līmenī. Arī zinātniska padome, ko vada Vuročeja kungs, poļu eksperts. Viņš uh, netika izvēlēts nejauši, jo mēs vēlējāmies, lai šādā projektā piedalītos pietiekami daudz zinātnieku, jo politiski jautājumi vienmēr ir tādi jūtīgi, un tos var risināt, ja mums ir pietiekami eh, daudz labu zinātnieku, kam ir tāds skaidrs vēsturiskais redzējums. Otrs punkts, eh, kas eh, vainagojās ar jauniem lēmumiem, ir apmeklētāju centri, centrs. Ir iespējams, ka tas tiks atvērts 2010. gada pirmajā pusē, un mums ir nepieciešama līdzekļi, lai varētu šo centru pietiekam labi arī reklamēt, bet daudz, daudz kas tiks arī tirgots, tātad dažādi materiāli, līdz ar to zināmu izdevumu daļu mēs varētu atgūt atpakaļ. Uh, un vajadzētu paredzēt to, lai eh, šeit būtu tādi darba laiki eh, apmeklētāju centrā, kas būtu cilvēkiem draudzīgāk, lai viņiem būtu ērtāk uz turien doties, varbūt arī kādreiz nedēļas nogalēs to varētu atvērt, un tas varētu strādāt ilgāk nekā iestādes. Un ir, protams, jābūt arī personālam šajā centrā, tam ir jāparedz attiecīgi budžeta līdzekļi. Protams, šeit var būt. Uh, arī uh, jārunā par jauniem izdevumiem, mēs runājam arī par autortiesībām un eh, jārunā arī par ēku eksploatāciju un uzturēšanu. Ir paredzēti trīs dažādi pasākumi. Pirmām kārtām rezerve 20 miljonu apmērā tā noteikti ir jāparedz, un tas ir ieplānots trim dažādām jomām. Pirmām kārtām Konrāda Adenauer ēka Luksemburgā ir jāuzsāk darbs pēc iespējas ātrāk un būtu ļoti jauki, lai mū, ja mūsu rīcībā jau būtu attiecīgie līdzekļi, lai mēs neuzsāktu darbu tā teikt uz krīta, lai nebūtu jau paredzēti trūkumi, nē, lai šos līdzekļus varētu uzreiz izlīdzināt, lai varētu izlīdzināt izmaksas un lai maksājuma apropriācijas varētu varētu atlikt arī rezervē. Jāpadomā arī par uh, jaunām, jaunāku iegādēm, par uh, birojiem citās vietās, un tas ir jāieplāno. Bieži vien ir tā, ka mums uh, parādās kāda iespēja, un ja šāda iespēja ir, lai mēs varam to izmantot un attiecīgu ēku arī iegādāties trešām kārtām. Skaidri un gaiši jāpasaka, ka mums uzmanīgāk ir jāpievērš ēku uh, uzturēšanai protams, eh, griestu iegāšanās Strasbūrā bija tāds kā pēdējais trauksmas zvans. Mēs saprotam, ka tādēļ ir ļoti uzmanīgi jāpievēršas ēku uzturēšanai, saglabāšanai, un ir vairākas ēkas, kas varbūt ir pat vecākas par Strasbūras ēku, kas ir regulāri jāuztur kārtībā, un tam patiešām ir jāpievēršas pietiekam uzmanīgi. Tādēļ ir paredzēts arī izstrādāt plānu par ēku remontu, par ēku uzturēšanu, un tas ēku politikas jomā būs viens no prioritārākajiem jautājumiem. Protams, ir jāparēdz arī līdzekļi rezervē, šie līdzekļi ir jāaktivizē izdevumiem Strasbūrā un jāpadomā arī, arī par ārējo biroju finansējumu. Pirmajā sanāksmē, kad tik pie jums uzaicināts, es runāju par dažādiem pārstrukturizācijas plāniem. Ja ģenerāla sekretariāta ietvaros, prezidijs ir e, pieņēmis tālajošus lēmumus un vairākos ģenerāla direkcijās tam būs tiešas sekas. Ja šīs lēmums nenozīmēs jaunu līdzekļu izdošanu, jo šeit mēs runājam par līdzekļu pārcelšanu no vienas pozīcijas uz citu, Tik un tā mēs ļoti plaši komitejas deputātus informēsim par pieņemtajiem lēmumiem, un, protams, es vēlējos uh, atgādināt, ka e, mēs esam izmantojuši līdzekļu pārneses procedūru gan ģenerāla direkcijas ietvaros, gan arī citos dienestos. Mēs runājām par prezidentūru, par arī iekšējo komunikāciju, infrastruktūru, loģistiku un iekšējām politikām, kā arī juridisko dienestu. Kā jau ziņoju, pats būtiskākais, pašbūtiskākās pārmaiņas mums izdevās panākt, runājot arī par, teiksim, darbinieku pārcelšanu no vienas nodaļas uz citu, un ir arī uh, daudz vairāk iespēju parādījušās politiskajām aktivitātēm. 48 tās augtie uh, lingvisti uh, dosies uz komiteju. Tie ir juristi lingvisti, kas strādās eh, nevis savos birojos, bet viņi dosies uz komitejām un varēs tur uz vietas eh, dzīvajā sekot visām aktivitātēm. Es domāju, tas ir ļoti veiksmīgs solis un pirmajā prezentācijā, kas eh, tagad ir budžeta komitejā, mēs par to pietiekam plaši stāstījām. Tālāk ir nepieciešama trīs nodaļu vadītāji, drošības nodaļā netiek uh, direktors eh, būs no citas jomas, tā tad mums nevajag pieņemt darbā jauns cilvēks, vienkārši eh, tiks paņemts speciālists no citas nodaļas. Mums ir nepieciešama arī speciālisti finanšu pārvaldības jaunu projektu jomā un tāpat ir jāpieņem jaunu darbinieku remontu nodaļā. Trešais akcents bija nepieciešams nepieciešama finanšu saskaņošana Eiropas parlamenta vēlēšanu gadījumā līdz 13. augustam 33 deputāti lēma, ka viņi izmantos nacionālo sistēmu un tādā veidā viņa lēma pret uh, Eiropas deputātu statūtu. Tie bija 33 deputāti, un tas ir mazāk par 10% no visiem Eiropas parlamenta deputātiem. Tātad vairāk par 90% no deputātiem pieņēma lēmumu par labu tai paketei, kas jau ir iekļauta deputāta statūtos, un tālāk tik runāts arī par dažādiem īstenojušiem pasākumiem. Tātad vairāk par 90% deputātu e, balsoja par labu statūtiem. Ņemot vērā skaitļus, kas ir mūsu rīcībā, mēs varam paredzēt, cik liela līdzekļu daļa ir jāiegulda pašam parlamentam un cik daudz ir jāpārņem no nacionāliem līdzekļiem. Diemžēl bija lielas pārmaiņas deputātu rindās, tās bija lielākas nekā mēs bijām paredzējuši. Uh, Tā tad 382 deputāti, tas bija tas skaitlis, kas mums likās, tie bija deputāti, ko mums likās, ka vairs neievēlēs uz nākamo sasaukumu, bet tie bija īstenībā 412 deputāti. Līdz ar to mums ir nepieciešams arī eh, dažādas tehniskās adaptācijas. Vienošanās ar Eiropas komisiju par slimības lapām, par slimību laikiem. Tas paredz to, ka mēs atrodamies regulārā konsultāciju procedūrā ar komisiju. Un, zināmā mērā, tas nozīmēs mazāk izdevumu. Mums izdosies ietaupīt 1,8 miljonus eiro, ņemot vērā sākotnējos aprēķinus. Uh, Tā tad man uh, ir tas prieks jums piedāvāt priekšlikumu, kurā ir ietvertas mazākas izmaksas, nevis lielākas izmaksas. Ja mēs runājam par asistentiem, eh, tagad izmaksas ir nedaudz augstākas nekā esam paredzējuši, jo mēs esam parakstījuši daudz vairāk līgumu nekā sākotnēji tika aprēķināts. Sākotnējās prognozes bija tādas, eh, ka būs 150 jaunu līgumu bet tagad jau ir vairāk par tūkstošu līgumiem ar asistentiem, it sevišķi ņemot vērā jaunos asistentu statūtus, kas ir stājušies spēkā. Tas arī ļoti skaidri norāda uz to, ka daudzi deputāti uh, E, vai arī daudz asistenti, kam tās liekas ļoti labas darba iespējas, viņi izšķiras par soli e, noslēgt līgumu. Tas arī nozīmē to, ka vairāk asistentiem vajadzēs doties uz medicīnas pārbaudu pirms stāšanās darbā, tas arī radīs lielākas izmaksas. Uh, bet uh, asistentu statūti ļoti daudz uh, pašreizējo darbību jau ir ietekmējuši, vairāk par tūkstošu līgumu jau ir parakstīts, un es uh, varu paredzēt, ka šis skaitlis pie tūkstošu zīmes vēl neapstāsies. 2010. gadā mums vajadzēs arī zināms saskaņojums veikt attiecībā uz 2009. gada budžetu. Jārunā par. Uh, jaunajām ēkām, par jauno ēku Briselē, kas jau tiek izmantota, un vēl citām ēkām, protams, eh, arī ir jaunas izmaksas tiesu procedūrās, ņemot vērā tos strīdus, kas mums norisinājās par ēku eksploatāciju Strasbūrā. Treša lielā pakete bija uh, jaunas prioritātes, jauni akcenti, un man varbūt ir jārunā šobrīd ļoti atturīgi, jo tā ir tāda joma, ar ko mēs sastopamies bieži, un prezidijs vēlējās uh, salikt jaunus akcentus, tos ieskicēt, un mēs uh, par to runājam jau tagad, nevis 2011. gadā. Uh, ir eh, paredzēti jauni līdzekļi Eiropas partijām un dažādiem fondiem, un, protams, uh, pēc Eiropas parlamenta vēlēšanām mēs varam skaidri saprast, ka mums ir nepieciešams lielāks tādu informātoru skaitu cilvēku, kas varētu rīkoties sabiedrībā un informēt par Eiropas Savienības aktivitātēm. Otrām kārtām mēs prezidijām piedāvājam jaunus pasākumus, tas ir ārkārtīgi nozīmīgs, tādēļ es vēlējos jūs uzmanību tam pievērst. Proti, mēs vēlamies pateikt, ka vairākas pozīcijas tiks paaugstināts, tātad AD7 uz AD9, AST1 uz AST3, eh, tad būs laba iespēja rīkot iekšējos konkursus tiem darbiniekiem, kas stājās, spēk, eh, kas stājās darbā no 2004. gada 1. māja, līdz ar to viņi varēs iegūt augstāku pozīciju. No sākuma, pieņemot darbā jaunus darbiniekus, mēs izvēlējāmies ārkārtīgi piesardzīgas procedūras, e, izvēloties arī darbiniekus no jaunajām dalību valstīm. Mēs teicām, mēs vēlamies šos cilvēkus labāk iepazīt, iepazīt viņu profesionalitāti pirms lemt par tik nozīmīgu soli. Bet piecu gadu laikā mēs esam cilvēkus pietiekam labi iepazinuši, viņi ir pierādījuši savus prasmes, tādēļ vajadzētu viņiem piedāvāt iespēju, sevišķi tiem kolēģiem, kas ir uh, no dalību valstīm, kas Eiropas Savienībā uh, iestājās 2004. gadā, piedāvāt šiem cilvēkiem iespējas arī vadīt nodaļas, ieņemt augstākus amatus. Parlaments apspriedās ar komisiju, es domāju, šis solis ir iespējams un ir pienācis īstais brīdis to beidzot spērt, it sevišķi piedāvājot iespēju augsti kvalificētiem cilvēkiem ātrāk pavirzīties uz augšu pa karjeras kāpnēm, ātrāk ieņemt vadošas pozīcijas, tādēļ būs arī iekšējie konkursi. Ja kāds uh, eh, pie piedalās konkursā ar eh, pozīciju A9, viņš var kļūt par nodaļas vadītāju, un es domāju, ja viņš ir nostrādājis jau piecus gadus Eiropas Savienībā, ir ļoti labi, ka šis cilvēks var ieņemt augstāku pozīciju un eh, tā tad eh, strādāt tādā darbā, kas saistīts ar lielāku atbildības pakāpi. Tālāk, ja mēs runājam par jauniem prioritātēm, šeit ir 10 miljoni atvēlēti. Ja man vaicāsiet smalkā, kādas ir jaunās prioritātes, tās ir prezidija prioritātes. 2009. gadā, 2010. gadā šis eh, jaunais prezidijs ir sācis darboties, ja jūs vēlties tam dot pietiekami liels manevrēšanas iespējas. Uh, mums būs ierobežots budžets, lai varētu izmantot, nospraust jaunas iniciatīvas. Mēs tiksimies, tas šķiet notiks 5. 6. oktobrī, un es vēlējos pateikt, ka mēs eh, vēlēsimies strādāt pie iniciatīvām pietiekam aktīvi. Uh, Uh, tās apaudzēt ar konkrētu saturu, bet tajā pašā laikā neatteiksimies no elastības. Par personālu runājot, jaunām darba vietām jau uh, minēju, ēku uzturēšanu, runājot par mūsu jauno virzienu, mēs runājam ar Mankas kungu par uh, personāla pārvaldību, un mēs runājam par to, ka nevajadzētu to veikt divos soļos, bet uh, visu paveikt jau pirmajā lasījumā, kad mēs jau zinām visas vēlmes, bet, protams, ir jābūt pietiekam kritiskiem, uz to ir jāraugās nesaudzīgi. Es uh, samazināju priekšlikumu tātad no 30 eh, jaunām vietām uz 22, un es ceru, ka 22 jaunas pozīcijas būs eh, tas skaitlis, kas gūs atbalstu arī jaunajā budžeta projektā 2010. gadam. Es ceru, ka es eh, jums sniedzu labu pārskatu, ka informācija bija noderīga, vairākas kategorijas, tātad pirmā kategorija prezidija lēmumu īstenošana, otrām kārtām Eiropas parlamenta vēlēšanu sekas un to finansēšanu, trešām kārtām jauna akcentu prezidijā, ceturtām kārtām personāla pakete un budžeta komiteja vēlējās, lai mēs par to diskutētu jau šobrīd. Prezidijas to pozitīvi vērtēja savā pirmajā tikšanās reizē. Es ceru, ka mēs pēc iespējas ātrāk varēsim pieņemt lēmumu un arī iesaistīties paplašinātā dialogā ar jūsu komiteju. Paldies! Merci, monsieur le secrétaire. Paldies ģenerālsekretāra kungam par šo ārkārtīgi pilnīgo un ļoti skaidro um, priekšlasījumu. Jūsu dokumentu mapē ir eh, tāds rakstisks dokuments, uz kuru pamata birojas notrēja vakardienas diskusijas. Jūs esat pareizi sapratuši, ka Birojs pagaidām vēl nav ieņēmis savu nostāju. Mēs uzklausījām viceprezidentu Pitēlis kungu un ģenerāla sekretāru Klausu Vēli. Tie ir sākotnējie budžeta priekšlikumi, kas nāk no biroja. Jaunajiem deputātiem varu pastāstīt, kā jūs priekšgājēji ir bijuši apveltīti ar ārkārtīgām spējām tika izveidota finansējuma sistēma, proti tika atmaksāti dažādi izdevumi parlamentāriešiem. Viņi aicināja vēlētājs balsot par iepriekšējiem deputātiem, nevis par jauniem, jo ja tiks ievēlēti vecie deputāti, tad netiks paaugstināti nodokļi, bet ja jūs ievēlēsiet jaunus deputātus, tad Eiropas parlamenta budžetu vajadzēs palielināt, un līdz ar to vajadzēs palielināt arī nodokļus visiem. Tieši tā arī es tiku ievēlēts šajā parlamentā, tas bija mans paņēmiens. Tā ir ārkārtīgi tāda vēlnišķīga laba sistēma. Klausījums tātad to visu ļoti labi un pamatīgi paskaidroja. Un starp citu, tikai itāļiem ir šāda te iztēles iespēja, lai tiktu pie deputātu mandātiem. Referents Mankas kungs grib izteikties Helga Trupel, arī pēc tam Fernandes kungs un Portas kungs. Bet vispirms dosim vārdu referenta kungam Vladimiram Mankam, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Gribētu pateikties ģenerālsekretāram par viņu prezentāciju. Viņš ļoti labi aprakstīja priekšlikumu. Es vispirms gribētu runāt par procedūru. Šis ir vēlēšanu gads, un tādēļ mums bija jāstrādā lielā steigā. Eiropas parlamenta aplēses 2010. gadam tika apstiprināts plenārsēdē maijā. Ja mēs vēlamies kaut ko mainīt, tad jau līdz 9. septembrim ir jāiesniedz grozījumi. To mēs varam darīt, iesniedzot grozījumu vēstuli. Grozījuma vēstule kļūst par grozījumu vēstuli tad, kad to apstiprina birojs, un pēc tam tā nonāk mūsu komitejā. Vakar mēs pieņēmām grozījumu vēstuli no ģenerālsekretāra. Es nekomentēšu tās saturu. Eh, Daļai tādēļ, ka man nav bijis pārāk daudz laika iedziļināties šajā priekšlikumā. Bet galvenokārt tādēļ, ka pagaidām mēs vēl nezinām, kāda būs biroja galīgā nostāja. Esmu pārliecināts, ka pie šī dokumenta atgriezīsimies pēc tam, kad būs notikusi biroja sēde nākamajā nedēļā. Šobrīd, kolēģi, mums ir ļoti svarīgi atcerēties 9. septembri kā grozījuma iesniegšanas termiņu. Ja mēs vēlamies rīkoties saskaņā ar procedūru, tad birojam ir jātiek 7. vai 8. septembrī. Esmu priecīgs dzirdēt, kā tāda sēde tik tiešām ir paredzēta 7. septembrī. Priekšsēdētāja kungs, gribētu jums atgādināt, ka 5. maijā Eiropas parlamenta deputāti pieņēma ļoti skaidru atzinumu, kurā rakstīts, ka grozījumu vēstulēs ir jārunā par tehniskiem pielāgumiem vai neparedzētiem atgadījumiem. Tās bija Eiropas parlamenta deputāta viedoklis. Šobrīd situācija ir savādāka. Maijā Bēgas kungs, kurš vadīja budžeta komitejas darbu, mūs brīdināja. Viņš teica, ka nevajadzētu padarīt formālāku sadarbību starp budžeta komiteju un biroju, jo tas neļaut notikt patiesam īstam dialogam. Kā jau teicu, šis gads ir īpašs, šis ir vēlēšana gads, un tādēļ mūsu darbības grafiks ir ļoti īpatnējs. Es tik tiešām ilgojos pēc normāla darba ritma, kas mūs sagaidīs nākamajos gados. Šodien runāju ar divu iestāžu pārstāvjiem. Mēs runājam par viņu budžetu. Jūs zināt, ka es esmu atbildīgs par astoņu Eiropas Savienības iestāžu budžetu. Esmu referents šajā jautājumā. Runāju ar revizijas palātas pārstāvjiem. Viņi saprot, ka krīzes apstākļos mums ir jābūt pieticīgākiem. Un Līdz ar to vajadzētu nedaudz ietaupīt uz mūsu pamatdarbības rēķina, bet mūsu pamatdarbība ir likumdošana. Un pēdējais, ko gribētu teikt, referentam būtu vieglāk iesaistīties sarunās ar citu iestāžu pārstāvjiem, ja viņš varētu izmantot savu iestādi kā piemēru, kā labu piemēru, kas rāda, kā būtu jārīkojas visām iestādēm. Paldies! tā patiešām ir Slovāku gudrība, kurai būtu jākļūst par Eiropas gudrību. Ir pieteikušies runāt vēl trīs runātāji. Helga, lūdzu. Um, Paldies. Paldies, vēlējos pateikties Vēles kungam par ārkārtīgi detalizēto izklāstu un vēlējos uh, arī pateikt, ka es varu tikai atzinīgi vērtēt informācijas saulēcīgu sniegšanu. Man ir divi papildus jautājumi. Nu jā, varbūt tas ir tāds ļoti vācisks konteksts, un Vācijā tas ir ļoti būtiski. Pagājušā nedēļā presē arī tika rakstīts par to, eh, kāds būs Jolainen lēmums par eh, jauno, jauniem deputātu statūtiem. Jūs jau skaitļus nosaucāt, es pagājušā nedēļā par to brīnījos, un es lasīju kādu rakstu avīzē, un redaktore apgalvoja, ka Eiropas parlaments nedod nekādu informāciju par to, cik daudz daudz deputāti ir e, izmantojuši jauno statūtu un cik daudz ir palikuši pie vecajiem statūtiem. Es nezinu, vai tas bija nepareizs signāls, vai arī vienkārši tur ir noticis kāds pārpratums un tālāk. Jūs teicāt, ka runājat par jauno deputātu statūtu jaunajiem deputātu statūtiem šeit ir um, tāds zināms trūkums, deficīts, proti uh, nav vēl pietiekami labi izrēķināts, ko jaunajiem statūtiem nozīmēs tas, ja šis cilvēks, piemēram, ir bijis uh, ministrs savā valstī kādreiz vai ieņēmis citu augstāmatu. Kas notiks, varbūt mums beidzot šo trūkumu vajadzētu izskaust, vai kas par to ir atbildīgs? Tas ir mans jautājums. Paldies. Merci, Helga. Paldies, Helga. Fernandes kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, vēlējos paust savu personīgo viedokli, un es ceru, ka tas varētu arī mudināt mūs uz diskusijām. Domāju, budžetam eh, vajadzētu būt papildinātam ar tādu skaidru, pāredzamu pamatu, ir jābūt tādiem eh, varbūt eh, ārkārtas izdevumiem un arī pastāvīgajiem izdevumiem. Mums, protams, ir jāņem vērā dažādas kategorijas, dažādi, dažādas pārmaiņas, piemēram, inflācija, mēs varētu arī aprēķināt iespējamos enerģētikas izmaksas un, protams, jāpadomā arī par to, kā tas varētu ietekmēt atalgojumu. Uh, un tad mēs varētu izstrādāt konkrētu aktivitāšu plānu. Tas atbilstu parlamenta pasākumiem, mēs varētu norādīt izmaksas un pēc konkrēta pasākuma beigšanās mēs varētu veikt analīzi, izvērtējumu, vai šo pasākumu rezultāts ir ticis sasniegts. Piemēram, viens no pasākumiem vai no tādām aktivitātēm, ko varētu veikt un kas man šķiet būtiski, ir uh, vairāk satuvināt Eiropas parlamentu ar pilsoņiem, panākt to, lai parlaments ir dzirdams pilnīgi visās sabiedrībās, un ja mēs ņemam vērā to, cik uh, niecīga bija pilsoņa aktivitāte pēdējās vēlēšanās, mums patiešām vajadzētu papildus vēlēšanām arī veikt plašākas informācijas kompaņas un darīt to jau pirms vēlēšanām, nevis tikai pēc tam ar nožēlu konstatēt, kas ir nogājis greizi. Uh, Ja mēs runājam par statūtiem, protams, par to ļoti vienkārši runā, tas ir arī populistisks uh, manevrs, bet es esmu pārliecināts par to, ja kāds deputāts piedāvātu, piemēram, visiem deputātiem doties uz darbu ar riteni, un samazināt algas, tas, protams, visos plašsaziņas līdzekļos tiktu izvazāts, viņi par to priecātos, to atbalstītu arī sabi sabiedrība, bet uh, ekonomikas krīze jau tas neizskaust un tas neuzlabot arī vispārējo ekonomisko stāvokli. Tā tad tas būtu priekšlikums, kas nav uztverams visai nopietni. Mēs vēlamies radīt budžetu, kas paliek konkrētā ietverā, kas nepārkāp to, bet, uh, protams, mums ir jādara vēl daudz kas cits. Paldies! Paldies, godātiem kolēģim! Pēdējais runātājs, kas pieteicies, ir Portas kungs. Obrigado, Paldies, priekšsēdētāj kungs. Es ļoti uzmanīgi noklausījos eh, Vēles kunga paskaidrojumos, bet visumā jāsaka, eh, ka lēmumiem būs politiskas sekas. Mēs runājam arī par uh, Eiropas parlamenta pielāgošanās spējām. Ja budžeta provizoriskajā projektā paredzētie līdzekļi jau bija zemāki par komisijas piedāvātajiem, tad eh, es domāju, ka pēdējā laikā šī plaisa ir vēl palielinājusies. Es domāju, ka lielākā daļa paskaidrojumu par eh, nepieciešajām investīcijām ir attaisnot. Par to es nekādā ziņā nešaubos. Protams, mums vajadzētu arī pavaicāt, vai to visu varēs īstenot 2010. gadā. Lielos vilcienos eh, manas eh, bažas tomēr ir saistīts ar pavisam citu jomu ir tikusi veikta zināma daļa darba, bet kādēļ uh, jūs tikpat detalizēti un pamatīgi nepadomājāt par to, kur ir iespējams ietaupīt nekādā veidā neiedragājot parlamentu kvalitāti? Es domāju, tas varētu būt pietiekami labs darbības kritērijs. Es varētu, piemēram, šeit minēt divus aspektus. Pirmām kārtām nevienam vēlētājam Eiropas Savienībā nav saprotams, kādēļ Eiropas parlamentā ir ierobežots deputāts skaits un vienlaicīgi ir e, mainīt noteikumu attiecībā uz misijām, uz ceļošanu. Visiem deputātiem ir jāiesniedz savas e, biļetes. Uh, Un tādēļ visi nesaprot, kādēļ, piemēram, eh, viņa uzrāda par ceļojumiem lielākas naudas summas nekā 2009. gadā, 2009. gada sākumā. Mēs nekad nevaram to paskaidrot pilsoņiem mēs nevaram uh, saprast, kādēļ uh, šīs biļetes, kas tagad tiek apmaksātas, uh, ir pēkšņi dārgākas nekā izmantojot kādreizējo si sistēmu, kad tika maksāts par nobraukto kilometru skaitu. Es neesmu ekonomikas eksperts, bet arī, ja es būtu ekonomikas eksperts, iespējams, es arī šo sistēmu nevarētu izprast. Tāpat ir ļoti daudz citu punktu, citās pozīcijās, ir eh, par 32 eh, deputātiem mazāk, bet uh, izdevumi par ceļojumiem, par asistentiem, par dažādiem palīgiem, šie izdevumi tikai turpina pieaugt. Un ir arī jaunā viesabonēšanas likumdošana, jo tas uh, tika domāts kā tāds uh, atbalsts mūsu patērētājiem, uh, lai viņi mazāk maksātu par telefonu rēķiniem, bet mēs paši mēģinām it kā ietaupīt, bet izdodam īstenībā vairāk līdzekļu, mēs izdodam vairāk naudas par papīru, mēs mēģinājam arī tur kaut ko ietaupīt, un tad, kad es redzu, uh, kad ir daudz dažādu punktu, dažādu iespēju izmantot līdzekļus efektīvāk, efektivizēt arī mūsu administratīvos izdevumus bet kādēļ tad mēs tomēr izdodam vairāk naudas? Mēs redzam daudz uh, budžeta samazinājumu, bet īstenībā tas nekāda reāla ietaupījuma nav devis. Mēs šeit nerunājam par populistiskiem izteikumiem, bet patiešām mūsu galvenais izdevums ir arī mēģināt ietaupīt. Bija jau problēmas pagājušā gadā ar padomi. Mēs runājam par to, ka ir iespējams līdzekļus ietaupīt arī administratīvo izdevumu jomā. Uh, un šo ietaupīto naudu varētu izmantot citās jomās, kur tas ir nepieciešamāk. Paldies! Paldies, godātiem kolēģiem! Vairāk neviens nav pieteicies izteikties. Vai ģenerālsekretārs vēlētos atbildēs uz at, atbildēt uz atsevišķiem konkrētiem jautājumiem, kas šeit izskanēja no Tripelskundas muts un no citiem kolēģiem? Lielas paldies! Nu jā, ja šādas vēlmes ir izskanējušas, es labprāt atbildētu uz uzdotajiem jautājumiem. Sākumā uz Tripelskundzes uzdoto jautājumu. Tā tad nav nekāds noslēpums, ka 33 deputāti uh, ir izmantojuši jauno sistēmu. Mēs īstenībā uh, nepublicējam vārdus, uh, par skaitļiem mēs nekad uh, neesam noslēpumaini, bet jāpieņem arī jaunie deputāti statūti. Tas patiešām ir nozīmīgi, un tas nav nekāds noslēpums. Bet vārdu saraksti, pilnīgi precīzi informācija par deputātiem netiek sniegta žurnālistiem, bet skaitļi te, te nekādas problēmas nerodas. Tos viņi var saņemt, cik viņiem nepieciešams. Tālāk runājot par. Uh, dažādiem aprēķiniem un atskaitīšanās nepieciešamību. Tā ir nacionālā sistēma, un mēs nevaram Eiropas līmenī šāds aprēķins veikt. Noteikumi attiecas uz nacionālo līmeni, un ja kā trūkumi pastāv, tad tie pastāv valstu tiesībās, nevis Eiropas Savienības tiesībās. Tas ir jautājums, kas tiek risināts dalību valstīs, to risina likumdevējs dalību valstīs, un ja tas vēl nav izdarīts, ja trūkumi pastāv, tad tie ir jāizskauž. Eh, atbildot uz Portas kunga jautājumiem, pirmām kārtām Eiropas parlaments vienmēr skaidri ir teicis, ka ir paredzēti līdzekļi, paredzēts budžets, kam nevajadzētu pārsniegt 20% atzīmi attiecīgajā kategorijā. Un, protams, attiecībā uz jaunajiem priekšlikumiem mēs šeit nesam izdarījuši izņēmums. Kur varētu ietaupīt naudu? Pagājušā sēdē man teica, ka ir vairāk jāveic, lai varētu at atbalstīt parlamentāro darbu un komisiju darbu. Bet uh, jāņem vērā, ka šajā īsajā laika posmā 82 darba vietas, kas varbūt nebija akūti nepieciešams, mēs esam pārcēluši uz citām jomām. Tātad šie cilvēki tagad darbojas citos lauciņos, kur tas ir daudz noderīgāk parlamentāriem darbam. Mēs neesam pieņēmuši darbā jauns cilvēks, mēs esam veikuši pārmaiņas, veikuši pārstrukturizāciju un tādā veidā arī izlīdzinājuši mūsu izņē, izdevumus. Un, eh, piemēram, ja mēs runājam par pārstruktūrizāciju, eh, ir nepieciešama, protams, jauna darbinieka ēku uzturēšanas jomā, bet tas neradīs milzīgs izdevums. Ja mēs runājam par ceļošanu, uh, Deputāts Tātūts paredz, ka arī ceļošana, pārvietošanās pašam savā dalību valstī tiek eh, zināmā mērā atlīdzināta. Protams, tas nenotiek centralizēti, tas arī kādreiz nebija centralizēti, bija iespējas eh, šeit arī saņemt daļu naudas atpakaļ, ņemot vērā nacionālo likumdošanu, bet tagad ir jauns lēmums, kas deputātam eh, atļaujas saņemt atpakaļ naudu, ja viņš ir pārvietojies pats savas dalību valsts ietvaros. Mēs šeit runājam par vairāk nekā 20 dienām. Tā tad mēs nerunājam par uh, ceļojumu skaitu, bet gan par noteiktām izmaksām. Ja, eh, tātad tie, eh, tās izmaksas, ko mēs kādreiz neatmaksājām, tās tagad tiks arī sāktas. Paldies. Paldies. Alvaro kungs, viceprezidents, vēlas uzdot jautājumu. Aina. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, Vēles kungs, es vēlējos uh, tomēr uzdot vēl vienu jautājumu. Es nezinu, kāda ir situācija citās dalību valstīs, bet ja mēs runājam par deputātu statūtiem un par uh, nodokļiem, mums nodokļi ir jāmaksā saskaņā ar Eiropas Savienības likumiem, bet vai dalību valstis jau ir īstenojušas nacionālās nodokļu likumus? jo es varu, protams, tikai pavēstīt savu personīgo pieredzi, jo man ir jāmaksā arī ienākuma nodoklis Vācijā, lai gan ir paredzēts vienots nodoklis saskaņā ar Eiropas Savienības likumdošanu. Kas tagad notiek? Vai mēs esam vienīgie Vācijā, vai tas tāpat arī, arī citās dalībvalstīs? Pirms mēs aicinām ģenerālsekretāru atbildēt, es gribētu pateikt, ka Francijā ir tieši tāpat. Francijas budžeta ministrija mūs jau brīdināja, ka mums būs jāturpina maksāt nodokļi Francijā saskaņā ar Francijas noteikumiem. Bet, protams, ka tie nodokļi, kas tiek atvilkti Briselē, tāds sauktais kopienas nodoklis, tiks atņemts no tās nodokļu kopējās summas, kas mums jāmaksā Francijā. Es neesmu pārliecināts, eh, ka tas tiek darīts saskaņā ar kopienas likumdošanu. Kāds no mums līdz ar to varētu griezties tiesā. Bet, godātie kolēģi, es domāju, mums jāizmanto po politiskā iespēja Eiropas deputāti varētu mobilizēties, lai maksātu mazāk nodokļus savā valstī. Katra politiskā grupa varētu izteikt savu viedokli šajā jautājumā. Bet eh, ģenerālsekretārs varētu izgaismot juridisko jautājumu pusi. Ja es pareizi sapratu jautājumu, uh, Jūs vēlējāties salīdzināt Vācijas nodokļu likumdošanu ar citām dalību valstīm. Un ja mums ir 26 dalību valsts plus Vācijas sistēma, varbūt, ka dārgais deputāts varētu samierināties ar to, ka es viņam sniegšu rakstisku atbildi un arī eh, to varēs sniegt mani līdzstrādnieki, kas ir kompetentāki šajā jautājumā. Paldies! Un nav šaubu, ka mēs šo atbildi saņemsim pēc tam, kad būs notikušas federālās vēlēšanas Vācijā. Godātie draugi, liels paldies! Paldies viceprezidentu kungam, paldies visiem referentiem, paldies ģenerālsekretāru kungam, mīļie kolēģi! Sēdi beidzam, turpināsim rīt no rīta pulksten deviņos gribētu aicināt šajā zālē palikt koordinators.